So, ladies, uh... Dāmas un kungi, godājumie eksperti, dāmie kolēģi, dalībnieki. Man ir ārkārtīgi liels prieks sveikt jūs šajā publiskajā uzklausīšanā par endokrino disruptoru ietekmi uz sabiedrības veselību un vidī. Šo uzklausīšanu organizēja Lūgumrakstu komiteja kopā ar Vīdes sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīgumu komiteju. Sākumā praktiska informācija. Vēlētos jūs informēt, ka tulkojums ir pieejams visās komitejas oficiālajās valodās, izņemot igauņu un slovēņu valodas. Kolēģi no Igaunijas un Slovenijas cerams mūs atvainos, bet ir redušās kapacitātes problēmas. Katram paneļu runātājiem tiek atvēlēts desmit minūtes savu viedokļu prezentēšanai. Abiem paneļiem sekos debates, kurās varēs piedalīties deputāti, eksperti un šīs uzklausīšanas dalībnieki. Ņemiet arī vērā, ka šī uzklausīšana tiek pārādīta internetā. Šodienas publiskajā uzklausīšanā mēs runāsim par sabiedrības pažām, kas attiecas uz eh, endokrīnās sistēmas eh, traucējošām ķīmiskām vielām un to drošību. Ir saņemti vairāki lūguma raksti par šo tēmatu, kas eh, pierāda, ka Eiropas Savienības pilsoņus uztrauc šīs problēmas. Uzklausīšana ir iedalīta divā, divos paneļos. Pirmajā panelī mēs runāsim par to, vai Eiropas Savienības pieeja endokrino disruptoru regulēšana ir atbilstoša un vai nākotnē nav vajadzīgas izmaiņas. Otrajā panelī mēs runāsim par uh, zinātniskajiem atklājumiem attiecībā uz endokrinās sistēmas traucētājiem un kā tie ietekmē vidi un sabiedrības veselību. Es vēlu jums visiem patīkamas un interesantas debates. Tagad iepazīstināšu jūs ar pirmo paneli. Šo paneli vadīšu es. Tātad mēs runāsim par endokrīniem disruptoriem un vai Eiropas Savienība ir atradusi tiem pareizo pieeju. Konors Klenegans ir viens no trīs ekspertiem. Sveicam jūs mūsu vidū. Tāpat arī Alise Bernarda, sirsnīgi sveicam. Un Natāšā Čingotī. Sirsnīgi sveicam arī jūs mūsu vidū. Liels paldies, ka esat ieradušies un piedalāties mūsu klausīšanā. Tagad došu vārdu Klenegan kungām. Lūdzu, jums vārds. Okay. Um, thank you very much. Um, good morning. Paldies. Uh, liels paldies par uzaicinājumu piedalīties šīs dienas uzklausīšanā. Es uh, vēlētos uh, jūs uh, iepazīst, īsi iepazīstināt ar mūsu aģentūras darbu un uh, to, kā mēs mēģinām kontrolēt endokrīnās sistēmas traucētājus. Pavisam īsi izstāstīšu, kādu darbu veica mūsu aģentūra attiecībās ķīmiskajām vielām. EKA uh, īsteno rīča um, regulu, CLP regulu, biedzīdu regulu un uh, iepriekšējās piekrišanas uh, jautājumus. Protams, ka mēs īstenojam šos uh, tiesību aktus sadarbībā ar dalībvalstīm, komisiju un visām iesaistītajām pusēm. Īstenojot uh, šos tiesību aktus, esam apkopojuši ļoti daudz informācijas, kas ir unikāla pasaulē attiecībā uz ķīmiskajām vielām un ķīmisko vielu īpašībām. Šī informācija mums palīdz izvērtēt eh, ķīmisko vielu riskus un ļauj mums arī piemērot drošības pasākums. Tie var būt regulējošie kontrols pasākumi, ko eh, veids uh, iestādes, vai arī tie ir drošības pasākumi rūpniecības līmenī, kas ir atkarīgi no uh, Um, ķīmisko vielu bīstamības. Eka aģentūra ir iesaistīta arī dažādās uh, citās darbības jomās, kas šeit ir uzskaitītas. Nevēlos iedziļināties detaļās, bet mūsu loma arvien paplašinās. Attiecībā uz rīč ir vairāki galvenie procesi, ko veicam. Tātad reģistrācija, informācija, ko apkopo ekaģentūra un rūpniecība, un kas ļauj nodrošināt risku pārvaldību. Pēc tam mēs izvērtējam gan dosie, gan arī pašas vielas, kur mēs varam lūgt papildu informāciju, un veicam arī regulējošos riska pārvaldības pasākumus. Tātad sniedzam atļaujas un veicam arī klasifikāciju, ko var izmantot kā rīkus visā kopienā. Uh, Es uh, vēlāk atsaukšos uz uh, šiem pasākumiem savā prezentācijā. Kā tiek regulēti endokrīnie disruptori? EKA pašlaik piemēro integrētu regulējošo stratēģiju, kas ļauj pārvaldīt uh, visas vielas, kas tiek reģistrētas Eiropas Savienībā. Kā jau es eh, minēju agrāk, mums ir ļoti plaša reģistrācijas databāze. To mēs izmantojam, lai veiktu skrīningu un attiecībā uz eh, endokrīniem disruptoriem. Mēs eh, šeit sekojam līdzi visām ķīmiskajām vielām, kas tādas varētu būt. Tāpat arī vērtējam visu ķīmisko vielu riskus, tā lai mēs varētu identificēt, kuras vielas ir ar visaugstāko prioritāti un kur vajadzētu rīkoties visātrāk. Lūk, šis ir skrīninga process. Reģistrācijas dati ļauj mums e, identificēt potenciālos endokrinos disruptorus. Šos datus mēs e, regulāri kontrolējam un mēs skatāmies, vai ir jāveic darbs aģentūrā vai arī mums pašiem. Un e, mēs šo darbu veicam attiecībā uz visām vielām. Pēc tam mēs ģenerējam tālāk informāciju, to arī izvērtējam, tiek veikts izvērtēšanas process, kura mēs eh, savācām papildu informāciju par vielām, gadījumā, ja reģistrācijas informācija nepietiek. EKAI ir arī kopienas eh, m, ritošais rīcības plāns, kas ļauj mums izvērtēt dažādas bāžas un vielu īpašības. Šo plānu mēs eh, izmantojam, lai izvērtētu, vai ir kādas iespējamas endokrīno disruptoru īpašības. Mēs arī palīdzam dalībvalstīm veikt eh, dalībvalstu izvērtējumus. Un, eh, protams, ja šī informācija tiek ģenerēta, tad arī rūpniecībai tā ir jāizmanto, lai šīs vielas tiktu izmantotas droši. Mēs eh, izmantojam arī PVO definīciju par endokrīniem disruptoriem. Tātad tās ir vielas, kas izmaina endokrīnās sistēmas eh, funkcijas un var radīt negatīvas sekas veselībā. Mēs eh, ņemam vērā arī dažādus ziņojumus, eh, atzinumus, ko veido Eiropas Savienības iestādes. Mēs ņemam vērā arī darbu, ko veic OECD, gatavojot koncepciju endokrīno diskriptoru testēšanai un izvērtēšanai. Ļoti bieži mūsu grupā mēs eh, diskutējam par to, kādu informāciju vajadzētu radīt, lai mēs saprastu, vai šī viela ir endokrīnais disruptors vai nē. Tātad gandrīz 80% no mūsu diskusijām ir tieši par to, un OECD darbs eh, šajā ziņā ir ļoti noderīgs. Eh, attiecībā uz riska pārvaldību rīčietveros. Mēs uh, varam veicināt uh, vielu aizstāšanu ar citām, līdz tiek sasniegts augsts aizsardzības līmenis. Esam identificējuši 12 uh, vielas, kas ir iekļautas kandidātu sarakstā, un galvenokārt šeit ir runa par ftalātiem un fenoliem. Tā skaita arī BPA, kas, protams, saistās arī ar pieminētiem lūgumrakstiem. Um, Vielas, kas eh, ir konstatētas kā endokrīnie disruptori, eh, ir pakļautas eh, autorizācijas prasībām un dažādiem ierobežojumiem. Mēs varam izmantot arī citus tiesību aktus. Vairāk Eiropas Savienības tiesību akti atsaucas uz endokrīno disruptoru īpašībām. Un šeit es varu sākt runāt arī par biocīdu produktiem un auga aizsardzības produktiem. Endokrīno disruptoru kritēriji biocīdiem ir spēkā un tie galvenokārt attiecas uz auga aizsardzības eh, produktiem. Un eh, tas viss balstās uz eh, PVO definīciju. Tātad PVO izmanto tieši tādu pašu uh, definīciju, kāda tiek izmantota rīči ietveros. Ekaģentūra kopā ar uh, JRC gatavo vadlīnijas, lai um, nodrošinātu, ka kritēriji ir atbilstoši. Dalībvalstu um, iesaistītās puses tiek iesaistītas konsultācijās, gatavojot šīs vadlīnijas, un nesen notika publiskās konsultācijas. Vadlīnijas tiks eh, publiskotas 2018. gada jūnijā. Noslēgumā vēlos norādīt, ka rīč nodrošina dažādu informāciju un rīkus endokrīno disruptoru identificēšanai. Uh, Protams, datu kvalitāti vienmēr var uzlabot, arī reģistrācijas procesus var uzlabot. Mēs arī mēģinām mm, atrast veidu, kā identifikācijas procesu varētu padarīt ātrāku. Tas var aizņemt diezgan daudz laika. Izvērtējot endokrino disruptoru īpašības, mums bieži vien ir jāpieprasa papildu informācija, un tas var aizņemt daudz laika. Rūpniecībai un industrijai ir pienākums nodrošināt to, ka uh, lidošana un aizstāšana vienmēr ir drošas. Mēs esam identificējuši un arī uzlikuši ļoti stringuru kontroli endokrīniem disruptoriem, un tas ir arī mans eh, pēdējais teikums. Lielas paldies! Lielas paldies! Konagan kungam! Eh, jautājumus un komentārus varēs izteikt šī paneļa beigās. Tagad došu vārdu Bernārdas kundzei. Lūdzu, jums vārds. Lielas paldies. Jūs eh, tikko uzklausījāt eh, regulātoru pusi, eka pusi, un vēlāk uzklausīsiet zinātniekus. Es savukārt runāšu par juridisko pusi. Mani lūdza sagatavot prezentāciju, kā Eiropas Savienība regulē endokrīnos disruptorus, un šeit nav runa tikai par rīču Protams, desmit minūtes ir ļoti maz. Mūsu pārskats ir eh, detalizēts, bet nav izsmeļošs. Pāris vērtu pār klientērs, tā ir eh, organizācija, kurā es strādāju. Kā jūs eh, zināt, vīdē nevar noalgot sev juristus, kā to var darīt mm, industrija, un tieši tāpēc mēs visi darbojamies šeit eh, brīvprātīgi. Kāpēc Eiropas Savienībā ir pienākums eh, regulēt šos jautājumus? Endokrīnie disruptori ir veselības un vides problēma. Zinātnieki vēl nav izteikušies, bet gribētu jums eh, norādīt, par ko šeit ir runā šīm ķīmiskajām vielām ir eh, iespēja ietekmēt vai arī bloķēt hormonālo sistēmu gan augiem, gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem, un tam var būt ļoti plaši ietekmes veselību. Līgumā ir paredzēts eh, novēršanas princips, un balstoties uz to Eiropas Savienībai ir eh, jānodrošina tiesību akti. Saskaņā ar septīto rīcības plānu, kas ir saistošs lēmums, ko pieņēma padoman parlaments, ir ļoti skaidru paziņojumu par endokrīniem disruptoriem un par to, ka Eiropas Savienībā vajadzētu ierobežot endokrīno disruptoru izplatību. 2016. gadā padome atgādināja Eiropas Savienībai par šiem pienākumiem. Thank you. But first to how... Vispirms eh, gribēju jums pastāstīt, kā eh, darbojas tiesību akti ķīmisko vielu jomā. Ir divi posmi. Pirmais tā ir problēmas identifikācija. Tātad eh, ir jānoskaidro, kādas ir ķīmiskās vielas īpašības. Kā jau šeit varēs saprast, šeit ir runa par tādām īpašībām, kas nemainās un saglabājas visu laiku. Otrais problēmas pārvaldība, tas ir lēmums, ko pieņem Eiropas uh, parlaments un padome, lai uh, uzņemtos risku uh, patērētāju dalībvalstu vārdā. Kā tas viss notiek? Uh, Pirmām kārtām tiek runāts par karcinogēniem, par to, kā karcinogēni tiek regulēti Eiropas Savienībā. Slaida augšā jūs redzat identifikācijas posmu, un kā jūs redzat, tas tiek darīts tikai ar vienu tiesību aktu. Klasifikācijas marķēšanas un paku, iepakojuma regula. Lēmums tiek pieņemts pēc tam, kad zinātnieki ir izpētījuši šo ķīmisko vielu un pieņēmuši lēmumu, ka šo ķīmisko vielu ir jāklasificē par kārcinogēnu. Šī klasifikācija nekavējoties ierosina vairākus pasākumus, un tie attiecas uz dažādiem tiesību aktiem. Sāksim ar labo pusi rotaļlietām uzreiz eh, tiek piemērots automātisks aizliegums, jo galu galā mēs nevēlamies uzņemties risku attiecībā uz kārtsnikainām vielām bērniem paredzētās precēs. Tas pats attiecas arī uz kosmētiku un uh, medicīnas ierīcēm. Šeit eh, jūs redzat, ka kārtsnikainu sistēm, sistēmai tiek sistēma ir visnotaļ aptveroša, ir, protams, daudz dažādu izņēmumu, bet šī sistēma kopumā ir tāda visaptveroša. Kā šī sistēma darbojas attiecībā uz uh, endokrīniem disruptoriem. Kā jūs uh, redzat, identifikācijas posmā mums nav klasifikācijas uh, marķējuma un iepakojuma regulas. Kā jau Klanigēna kungs norādīja, ir rīč regula, kas ļauj identificēt endokrīnos disruptorus kā uh, Mm, ļoti riskantas vielas. Nu, to sauc arī par kandidātu sarakstu. Paralēli pastāv arī biocīdu regulā, pesticīdu regulā, un varbūt uh, jūs arī dzirdējāt par to pagājuši, kad uh, ir pieņemti kritēriji, kaut arī tas aizņem ļoti daudz laika. Tie tiks īstenoti praksē, tāpat arī tiek attīstītas vadlīnijas bet eh, var teikt, ka problēmas identificēšanai um, ir vairākas paralēlas sistēmas, kas, protams, rādā nekonsekvenci un uh, dažādas problēmas. Tagad uh, problēmas pārvaldības posms. Tā ir slaida apakšējā pusē. Šeit, labajā pusē, varam konstatēt eh, problēmas attiecībā uz rotaļlietām un kosmētiku. Uh, Attiecībā uz kancerogēnām vielām ir konkrēts aizliegums, bet attiecībā uz endokrīniem disruptoriem šāds aizliegums nepastāv. Diemžēl desmit minūšu laikā nevarēšu to visu detalizēt izskaidrot. Ir vēl kāda problēma. Saskaņā ar rīč endokrīnā disruptoru identifikācija par um, augsta riska vielu uh, aizņem ļoti daudz laika, kā jau norādīja Klanagana kungs, bet tas neizraisa automātisku aizliegumu, kā tas ir kancergēnu vielu gadījumā. Izņemot fenolus, kas tiek identificēti par endokrīniem disruptoriem, ir divi šajā ķīmisko vielu grupā, kas ir aizliegti, bet aizliegums stāsies spēkā tikai 2021. gadā, kaut arī uh, šī viela tika atzīta par endokrīno diskriptoru, tad šīs abas vielas tika atzītas par diskriptoriem 2012. un 2013. gadā. Tātad jūs redzat, ka tas tiešām aizņem daudz laika. Riska pārvaldība attiecībā uz endokrīniem disruptoriem netiek īstenota labi. Oh. Yeah, so to conclude. Tātad noslēgumā. Lūk, kādas ir vajadzības attiecībā uz likumdošanu endokrīno diseptoru jomā. Vajadzētu nodrošināt harmonizētu un horizontālu pieeju šo ķīmisko vielu identificēšanai. Un, ja runa par problēmas menedžmentu, tad šeit ir jānovērš daudzi un dažādi trūkumi. Ir uh, jānodrošina Uh, autorizācijas un identifikācijas sistēmu, ko varētu iekļaut rīč. Tas atbilst septītajai vidas rīcības programmai, kur ir paredzēti dažādi mērķi. Šeit es citēju rīcības programmu. Līdz 2018. gada beigām Eiropas Savienībā ir jāpieņem um, net toksiskās vides stratēģiju, lai nodrošinātu endokrino disruptoru samazināšanu līdz minimumam. Līdz 2020. gadam ir jānodrošina uh, harmonizēti uz risku balstīti kritēriji, lai identificētu endokrīnos disruptorus, un visi eh, šie disruptori ir jāievieto rīču kandidātu vielu sarakstā. Tātad te ir runa par 12 vielām no uh, 180 apmēram vielām. Mēs, protams, vēlētos, lai visi endokrīnie disruptori būtu šajā sarakstā. Mēs eh, augstu novērtētu, ja tiktu piešķirti arī resursi, jo īpaši no komisijas puses. Komisija ir bijusi ļoti aizņemtā ar birokrātijas samazināšanu. Uh, Mēs vēlētos, lai tiktu piešķirti lielāki resursi septītās vidas rīcības programmas īstenošanai. Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, uzdodiet tos. Paldies! Thank you so much. Questions and remarks. Liels paldies! Jautājumi, komentāri būs šī paneļa beigās. Liels paldies! Un tagad vēlos dot vārdu Čingotī kundzei. Lūdzu! Thank you very much. Um... Liels paldies! Paldies, ka organizēju šo sklautīšanu. Mani sauc Natāša Čingoti. Es pārstāvu veselības un līdz aliansi. Pāris vārdos par to pastāstīšu. Mēs esam mm, visā Eiropā izplatīts tīks, kas strādā pie vīdes un veselības. Mm, mēs eh, iesaistām veselības jomā strādājušos profesionāļus, arī vīdes aktīvistus un arī uh, Ehm, endokrīnās sistēmas traucētāji ir liela prioritāte mūsu darbā. Daudz, kas būtu sakāms par endokrīniem disruptoriem, mēs šīm debatēm sakojam jau ilgu laiku. Es domāju, šodien galvenais man būtu jāstāstā par to, kā pašreizējā ES pieeja neizmanto lielo iespēju, neregulējot pareizi šos aspektus, un skaidrs, ka ir jāizveido jauna, koherentā, eh, visā Eiropas Savienībā izplatītā strat stratēģija par endokrīniem traucētājiem, jeb ja, disruptoriem. Tātad atgriežos pie detalizētāk izklāst. Arī man ar šo sistēmu ir nelielas problēmas. Nu, labi. Es nestāstīšu par zinātni, jo zinātnes panelists tur stāstīja pēc manis. Runājot par veselību, vēlos vienīgi uzsvērt to, ka endokrīnie disruptori ir visur. Mēs visi esam pakļauti viņu iedarbībai ikdienu. Un zinātniskie pētījumi un secinājumi turpina sasaistīt mūsu pakļautību ķimikālijām eh, ar saiste to ar dažādām slimībām, ar eh, krūtsvēdzi, citiem eh, vēža paveidiem un arī tas saistīts ar dzīves ilgumu samazināšanos. Arī um, veselības uzvedības traucējumi kā aut, autisms un tam līdzīgi. Un, uh, Šis uh, secinājums uh, ir motivējis iesaistītiem zinātniekiem, iesaistītie zinātniekiem un uh, uh, veselības jomas uh, profesionāļiem ir arī izveidots starptautiskās uh, apusējo interešu asociācija, starptautiskā ginekologu asociācija tam līdzīgi. Šīs asociācijas nāk klējā ar paziņojumiem, ka endokrino disruptoru regulēšana tādā veidā, lai samazinātu mūsu pakļautību, eh, pakļaušanu mm, mūsu, mm, to faktu mēs viņiem pārāk daudz ikdienā tiekam pakļautu, uzlabot sabiedrības veselību. Taču, protams, ja jūs EDC regulējat pareizi, izklāstāt veselību cēloņus, tad skaidrs ka e, jūs varat ietaupīt e, daudz līdzekļu, kas pat labam jāmaksā veselības e, aprūpas sistēmai. Pat laban, labākais ekonomiskais skaitlis, tāda aplēsums, cik izmaksā slimības, kas saistīts ar EDC, ir tāds, ka zinātnieki Eiropas līmenī secināja, ka EDC izraisīt slimības ir gandrīz 100, ir vismaz 163 miljoni eiro gadā miljārdu eiro gadā. Un eh, pārsteidzoši ir nevis tas, ka šis, eh, ska, šī summa ir tik liela, bet patiesībā pārsteidzoši ir tas, ka šis secinājums izriet eh, izvērtējot tikai nelielu ķimikālu ietekmi, nedaudzu ķimikālu ietekmi uz veselību. Te ir runa, piemēram, par pesticīdiem Iemesls, kāpēc minu šo skaitli, ir tāds, ka patiesībā tās ir tikai aizbergā pat mazākā daļa. Tad, ja mēs saprotam, kādi ir medicīniskie cēloņi, kādi ir ikdienā sastopamo vielu izraisītie cēloņi, tāda skaidrs, ka sabiedrības veselība ir uzlabojama un skaidrs, ka regulējums nav bijis atbilstošs. Te ir runa par pesticīdiem, biocīdiem. Nestāstīšu par to, ka milzīgs laiks pagāja, līdz šie kriteriji tika izstrādāti vairāk par četriem gadiem. Es nevienēšu arī to, ka Zviedrija sāka pārkāpumu procedūru pret komisiju, tātad sāk tiesvedību pret komisiju. Un mums ir jāpierāda, ka šādas ap, um, vielas ir, un um, tas izmaksā pārāk daudz. Un tad tiek iesaistīts viss uh, pazīstamākās eh, endokrīnās sistēmas profesionāļu asociācijas. Tad jautājums arī par to, kā šie pieņemtie dokumenti darbojas praksē. Uh, Par to ar sīkāk vēl pastāstīšu. Es nestāstīšu par REACH, par to jau daudz runājām. Vienīgais, kas man sakāms no mūsu viedokļa, tas, ka disfenols um, A, kas ir vispazīstamākais endokrīnais disruptors šodien, un vēl 30. gados iepriekšējā, decembra, eh, iepriekšējā gadsimtā tika veikti pirmie pētījumi. 2017. gada jūnijā ir veikts pēdējais pētījums, un tas liecina par to, cik um, iepalikuši mēs normatīvo aktu ziņā esam šo disruptoru regulējumā. Un tad vēl acīm redzams temats, par kur neviens nevēlas runāt, tā ir normatīvā joma, kas skartu cilvēku pakļaušanu dis disruptoriem. Um, kolēģi jau minēja, piemēram, pārtiku un rotaļlietas bet ir arī citi veidi, kā cilvēki tiek pakļaut šīm vielām. Noslēgumā, raugoties nākotnē un nākot klējā rekomendācijām, kā būtu jārīkojas tālāk, nedaudz um, pātrina, jāpātrina um, biocīdu identifikācijas kritēriju, tāda rīč uh, paredzētāja, un jāpabeidz dokuments līdz jūnijam labāk aizsargāt veselību, bet galvenais, ko vēlos sacīt, ir tas, ka koherenta Eiropas Savienības stratēģija par endokrīniem disruptoriem jau sen ir vajadzīga. Mēs to gaidām vēl kopš 2013. gada. Mēs zinām, ka pēdējais mēģinājums iestrēga ģenerāls sekretariātā. Uh, tas ir nepieļaujami. Ja Eiropas komisijai uh, nav iespējams šo darbu pabeigt, tad es aicinātu uh, lūgt palīdzību no tām dalībvalstīm, Francijas, Dānijas, uh, iespējams, drīzumā arī Beļģijas, kurām ir pieredze šajā jomā. Francija, piemēram, tagad izstrādā civilās aizsardzības stratēģiju šajā jomā. Un tiek izstrādāts rīcības plāns pamatojoties uz 72 pasākumiem. Nu, tad ar to savu uzstāšanos esmu noslēgusi. Paldies. Lielas paldies, turpina priekšstādātais. Un tagad vēlos dot vāru, vārdu Eiropas komisijas pārstāvjiem. Vispirms došu vārdu Pēteram Koritaram no Vides ģenerāla direktorāta. Lūdzu. Es arī esmu sagatavojis prezentāciju pavisam nelielu. Labdien visiem un liels paldies, ka devāt mums iespēju izklāstīt mūsu viedokli. Mēs vēlamies sniegt kontekstu, no kurienes nāk Eiropas Savienības politika endokrinu disruptoru jomā. Tā tas viss sākās 1996. Eh, gadā, kad eh, tika publicēta grāmata Kolbona kundze. E, ir autori, viņa aprakstīja endokrino disruptoru problēmu, to ietekmes e, cilvēku veselību un vidi. Tas um, piesaistīja sabiedrības veselību un tad arī Eiropas parlaments nāca klājā ar saviem secinājumiem 1998. gada oktobrī. Uh, Savā rezolūcijā parlaments aicina risināt uh, problēmu ar endokriniem disruptoriem, ķerties klāt preventīviem pasākumiem, un komisija tad pieņēma kopienas stratēģiju 1999. gadā attiecībā uz endokrinu disruptoriem. Šodien šī stratēģija ir noteicošā komisijas darbam par endokriniem disruptoriem. Um, kādā virzienā dodas mūsu endokrinu disruptoru? jeb EDS politika. Nu, būtībā var, tas ir saistīts ar septīto vides uh, eh, rīcības programmu, ko atbalsta parlaments un komisija. Tātad mērķis ir minimizēt cilvēku pakļautību EDS un arī īstenot rīcības no uh, eh, 1913 līdz 2020. gadam, veicot pasākums. Tātad uh, Kā pat labam tiek eh, regulēti EDS? Mēs regulējam EDS katrā normatīvajā aktā, kas attiec uz ķimikāliem. Tātad endokrinie disruptori nepaliek ārpus eh, šādu veidu tiesību aktiem. Ir arī specifisks eh, noteikums vienmēr par EDS. Tas attiec arī uz kosmētikas līdzekļu tiesību aktiem tam līdzīgi. 2000. gadā EDS, <clears throat> e eh, noteikumi par EDS tiek iekļaut arī ūdens ietver direktīvā un tāpat arī rīč, tas tika iekļauts 2006. gadā un 2004. gadā tad īpašie noteikumi tiks atcelti. Endokrīnie disruptori izraisa pamatots bažas un tad ir jāpakļauj arī pašām licencēšanas prasībām. Tad arī ir mm, runa par augu aizsardzības eh, regulu un par biocīdu produktu regulu. Tātad eh, nedrīkst izmantot endokrīnos disruptorus, biocīdāla produktu ražošanā ar dažiem izņēmumiem. Un tāda pēdējā regula eh, par medicīnā izmantojama iekārtām tika pieņemta 2017. gadā, tur arī ir regulēta endokrīnie disruptori, un tad ir priekšlikums eh, dzeramā ūdens direktīvai, kur mēs piedāvājam iekļaut pielikumu šai direktīvai, kur būtu tad minēti trīs, būtu minēts trīs ķimikālijas, jo endokrīnie disruptori ir eh, īpaši ir liela problēma. Pat labam pastāstīšu, kam pievēršam uzmanību pat labam komisijai. Tad vēlamies pabeigt darbu pie endokrino disruptoru kriterijiem, tas attiec uz biocīdiem, biocīdu regulu. Biocīdu regula jau ir eh, spēkā no 7. jūnija. Šogad mēs ceram, ka tad eh, šīs prasības tik pieņemtas eh, no 9. aprīļa. Kriteriji pamatojas uz PTO definīciju endokriniem disruptoriem. Lai izpildītu šos kriterijus, ir jāpierāda, ka e, vielai ir endokrinā modulatorā ietekme, ka ir e, cēloņi un seku e, saikne starp šo endokrīno disruptoru un hormonu mūsu sistēmā. Kritērija ir Mm, tāda, kas pamatojas visu pieejamo informāciju. Tad, tur ir jābūt pierādītiem pētījumiem. Neviens tests e, nav tāds, ar kuru vien pietiek, lai pierādītu, ka tas ir endokrīnais disruptors. Tātad tur ir vesela virkne testu vienlaicīgi. Līdztekus kritēriju izstrādēju un kritēriju pieņemšanai. Komisija ir arī sākusi izstrādāt uh, vadlīniju dokumentu, lai mm, attiecībā uz kritēriju īstenošanu mēs esam uzdevuši um, Eiropas uh, pārtiks nekaitīguma aģentūrai un uh, ķīmisko vielu aģentūrai sadarboties mums. Mums bija apspriešanās par pirmo projektu. Mēs arī organizējam semināru dalībvalstīm, kur reāli pārbaudījām, kā ir veicami uh, šī endokrino disruptoru identifikācijas te testi, un tad līdz šī gada beigām esam paredzējuši dokumentu pabeigt. Tagad runājot par endokrino disruptoru kritērijiem, mēs uh, turpinām izstrādāt 13 uh, testu vadlīnijas, jo tests ir nepieciešams, uh, lai varētu identificēt šos EDS. Konceptuālais uh, pamatdarbs uh, pārbaudēm un izvērtējumam sākās vēl 2009. gadā. Tad tiek izstrādātas īpašas vadlīnijas, lai identificētu endokrinu disruptoru īpašības, mm, pamatoties uz šiem testiem. Turklāt ir arī izstrādāts vadlīnija dokuments, kā interpretēt šo testu rezultātus. arvien uh, testēšanas metodēs ir atrasti trūkumi, to, par to liecina vairāk ziņojumi, tas bija PTO ziņojums 2013. gadā, tad ir arī pārtiks nekaitīguma aģentūras ziņojums 2013. gadā. Arī mūsu pētījumi par to liecina, mēs esam sākuši strādāt pie tā, lai pātrinātu darbu, izstrādājot testu vadlīnijas Mēs esam pasūtījuši vairākus pētījumus, lai jums palīdzētu šai darbā. Mēs esam pārskatījuši situāciju vairāk dziedzeru eh, disruptoru mm, identifikācijai. Tur mums ir cerības. Esam pārskatījuši ķīmiju, ķīmika, ķīmisko vielu eh, ietekmi uz eh, redzi. Uh, Tad mums arī ir tāda pagaidu aspekta saistībā ar endokrino disruptoru testēšanu, un tad arī izstrādājam tālākas prioritātes testēšanas metožu izstrādai un validācijai. Mēs mēģinām apspriežot šos trūkumus, izvērtēt, kas būtu vissteidzami risināmākais jautājums, kur mums būtu jāveltī galvenie resursi. Drīzumā dažu nedēļu laikā nāksim klējā ar šo pētījumu. Tātad pēc šī analītiskā darba mēs vēlamies virzīties tālāk. Ir runa par eh, in vitro metodes eh, validēšanu, vairāk dziedzera traucējumu gadījumā. Un esam sākuši arī darbu pie tā, kā grozīt pašreizējos in vivo testus, lai tie labāk atainotu traucējumus vairogu dziedzera darbībā. Mēs arī esam aicin, uh, publicējuši konkursu uh, testu metožu izstrādē 15 miljoni e, eiro tiek uh, piešķirti šai darbībai. Uh, konkursa uh, iesniegšanas termiņš ir 18. aprīlis. Um, tātad pretendēt līdz 18. aprīlim var pieteikties. Lielas paldies! Lielas paldies, saka priekšādātājs, paldies jums. Esmu saņēmis informāciju, ko gribēju jums nodot. Un šeit ir pārstāvi no DJ Santa, Klaus Pērns, Karina Nīnštet un Jonatans Briks. Un tad nu gribu vaicāt, vai jūs vēlaties izteikties šobrīd DJ Santa, jeb veselības ģenerāldirektorāta vārdā. Thank you, Mr. Chairman. Um, uh, no, there's no need to add. Nē, nav nekādas vajadzības neko šeit piemetināt, jo kolēģis no ģenerāldirektora ļoti labi visi atspoguļoja visu informāciju, kas saistīta ar pesticīdu un biocīdu regulām, un mēs šo darbu, protams, koordinējam kopīgiem spēkiem. Paldies! Liels paldies! Turklāt man informē, ka DJ Grau arī ir sagatavojis prezentāciju, respektīvi ir klātesošs klātesoši vairāki pārstāvi. Arī viņiem gribu vaicāt, vai vēlaties izteikties. Jums ir vajadzīgs laiks prezentācijai šobrīd, ja varbūt jums ir kādi komentāri. Labrīt, esmu Gerkšteiks no DJ Grau. Mans kolēģis Jorgens, diemžēl, nevarēja būt klāt šodien un pārstāju šeit DJ Grau tālā, tāpēc. Man jāsaka, nav šobrīd nekādu komentāru, un līdzīgi kā kolēģi, kā Klaus Bērens, nu pat teica, eh, Pītera Kroitera prezentācija bija tiešām ļoti laba, un tā aptvēra visas tās jomas, kas skar arī mūsu darbu. Paldies! Labi, nu ja pēc tam būs jautājumi, tad varbūt pēc nākamā raunda jūs varēsiet uz tiem atbildēt. Nu, lūk, līdz ar to ir pienācis laiks izteikties kolēģiem. Pirmajam došu vārdu Pīteram Jāram. Lūdzu. Jā, ja, vielen dank uh, für die. Paldies, priekšsādātāji, paldies par šiem ievedvārdiem, par visām šīm piezīmēm. Četrus punktus esmu šeit atzīmējis, par ko gribu uzdot jautājumus. Zināmā mērā konstatējam arī, ka ka mūsu nodomie ir mazliet citādāk no, nekā komisijas ierosinātais. Nu, šeit iespējams izdarīt ir nepareizs secinājums. Nu, nevajag šeit vainot kaut ko, tad, tad tas, tā cita vai iela vai cita viela vai ir vainīga. Un ir jādomā vienkārši par to, kā samazināt risku, kā ņemt to, vēl, ņemt to vērā, vai nu tātad kāda viela ir endokrīnais disruptors vai nē. Papildus jautājums ekspertiem. Esmu lasījis plašsaziņas līdzekļos Kāds ir jūsu vērtējums, vai kafija, kofeīns arī ir endokrīnais disruptors? Nu, vai tas ietekmē manu hormonu sistēmu un tam līdzīgi? Un, nu, dažādi secinājumi ir dzirdēt arī to, ka tas kaitē veselībai un tālāk, bet, nu, lūk, tas ļoti skaidri parāda to problēmu, ko mēs uzskatām par šo endokrīno disruptoru. Ir duāla darbība, ja duāls lēmums nevar vienmēr tā melnbalti pateikt jā vai nē. Ne. jāņem vērā šī dažādība praksē. Nākamā lieta, ja pareizi jūs saprat, un tam es piekrītu, ka ir jābūt arī kaut kādai diferencēšanai attiecībā uz piemērošanas jomu. Nu, viena lieta ir rotaļlietas, zāles, savukārt zāļu gadījumā varētu teikt, ka tas ir tāds individu, tur jāizvēlas individuāla pieeja, jo varbūt kaut kādas blaknes, bet tāpat laikā mēs pacientam palīdzam ar šādām vielām. Nu, tātad eh, citos gadījumos tas ir citādāk, bet tas, kas man šajā gadījumā eh, nedaudz tracina, es darbojos arī lauksaimniecības komitejā, piemēram, un to pamanīju šajās publiskajās debatēs, ka pastāv šeit nu, tāda ļoti atšķirīga attieksme, piemēram, pret augu aizsardzības līdzekļiem un kosmētiku. Pietiek piemērot ļoti dažādi kritēriji. Arī šeit šī ļoti divējā attie, divējāda attieksme. Nu, manuprāt, šeit tādu atšķirību nevajadzētu pieļaut. Gal galā abas šīs lietas plaši sabiedrībā tiek lietotas, abas, abos gadījumos vielas var būt bīstamas, un es negribētu, ka šeit būtu atšķirīga attieksme. Nu, vai tā varētu būt krīze zinātnē, zinātnē šai gadījumā pastāv zinām tāda aizsprieduma, ko ietekmē sabiedrība. Nu, protams, vienkāršāk arī šis, um, šo reakciju konstatēt ar lauksaimniecības jomā un krietni grūtāk kosmetikas izmantošanas laikā. Jo es domāju, ja mēs esam iz, izstrādājuši sistēmu, kas paredz visu šīs vielas at, attiecīgi kategorizēt, uh, tad tādā gadījumā tā jābūt vienādai. Rotaļlietu gadījumā tas jau ir atrasināts, bet lauksaimniecības kosmetikas jomā nē. Nu jā, zinātnē un politika, kā tas vienotru ietekmē. Mums politiķiem šobrīd arī ir smags lēmums. Mums jāņem vērā šie zinātniskie konstatējumi un jāpārvērš tie tiesību aktos. Bet, nu, protams, arī mēs nevaram darboties eh, pilnīgi atsaistīt no sabiedrības viedokļa. Mums jārod kaut kāda mm, kaut kāda izēja, kaut kāda zelta vidusceļš tai visā, jāievēro mūsu mandāts, un pastāv zināmas pretrunas, piemēram, ar uztver sabiedrībā un zinātniskiem konstatējumiem. Mēs esam kā tāds vidutājs šim procesam pa vidu. Mums jāizveido tāda sistēma, kas būtu arī vienlaikus īstenojama, saprotama, saskaņota visā Eiropas Savienībā, tā aptartu visu ēs. Tas jau viss ir ļoti labi. Uh, bet nedrīkstam arī pašā ceļa sākumā jau sākt piemērot nezinu kādus izņēmumus un atlaides. Bet paldies ekspertiem un, kā jau teikts, paldies par šiem datiem. Um, ir ļoti svarīgi, lai šīs jautājums arī būtu tiktu popularizēts. Nākamā runātāja. Thanks a lot, Chair. Paldies, Sakadālīka, un paldies runātājiem. Paldies paneļa ekspertiem. Par to peti komiteja, bet darbojos arī NV komitejā, un tāpēc ļoti labi saprotu, cik svarīga ir šī tēma un cik svarīga šīs dienas diskusijas, jo šodien jau atkal piedzīvojam to, ka pilsoņi plauž plašas, nopietnas bažas visā Eiropas Savienībā attiecībā uz endokrinajiem disruptoriem, uh, jeb EDC tajā brīdī, kad tie parādās eh, precēs, kas ir mums visapkārt un ko izmantojam. Savukārt, lai mēs izstrādātu likumus, kas paredzētu spēcīgāku aizsardzību pret EDC, esam sastapušies ar plašām, mm, plašiem šķērsļiem Eiropas Savienībā. Es pirmām kārtām uzskatu, ka daudz nopietnāks darbs vēl ir mums priekšā. Man jāsaka, tas ir labi, ka Eiropas komisija ir pildījusi solījumu nodrošināt zinātniskus kritērijus EDC identificēšanai biocīdos un pesticīdos. Tas ir ļoti labi, tas ir pirmais svarīgais solis uz priekšu, bet mūsu pilsoņu drošībai un vides drošībai, es domāju, ir vajadzīgi kritēriji ne tikai attiecībā uz pāris preču kategorijām, bet tā vietā ir nepieciešams izstrādāt kaut ko tādu, kas būtu strikt strikti kritēriji un būtu horizontāli piemērojami kritēriji. Un to vēlos uzsvērt. Es, nes, es tāpēc gribu apgalvot, ka šai gadījumā mēs nerunājam tikai par kaut kādām divām preču kategorijām. Nē, bet arī sociālas un demokrāta grupā mēs ļoti strikti ieņemam nostāju, ka mums ir vajadzīgs horizontāls pārsektoriem ejošs kritēriju kopums, tā lai visi Eiropas pilsoņi tiktu aizsargāti. Tāpēc mēs turpināsim izdarīt spiedienu, lai rīcība turpinātos šai jomā. Tāpat arī gaidām, ka, komis, ka komisija izstrādās iniciatīvas EDC jautājumu risināšanai gan dažādos materiālos, gan precēs tādās kā rotaļlietas, iepakojums un tā tālāk. Šodien jau dzirdējām, un arī mēs piekrītam, ka tas ir jādara atbilstīgi, un tam ir vajadzīga politiskā griba un konkrēta rīcība no komisijas puses, jo nerīkošanās, nespēja rīkoties novedīs pie tādas situācijas, kur būs tā tādas dalība valstis, kas rīkosies pašas, kā jau to dzirdējām. Un es uzskatu, ka ilgtermiņā šāda veida fragmentēta uh, standartu sistēma padarīs situāciju sarežģītāku visiem, gan patērētājiem, kas nezinās, kāda veida aizsardzības līmenis tiem pienāks un ko gaidīt, gan arī ražotājiem, kas tā rezultātā cietīs no šādiem atšķirīgiem standartiem. Un man ir pāris jautājumi, kas izviet no diskusijām. Dzirdēju prezentāciju, ko izteica komisija, bet komisijai jāstrādā pie jaunas stratēģijas, kas minimizētu risku, kam tiek pakļautais pilsoņi EDC jomā. Un turklāt ir piešķīrusi arī miljonus jauniem pētniecības pasākumiem šajā jomā. Un tāpēc es gribētu precīzi zināt, kāda ir pašreizējā situācija attiecībā uz stratēģijas izstrādi kad tā tiks publicēta, un es gribu uzzināt no eksperti savukārt, ko viņi domā par komisijas rīcības virziem, un vai viņiem šķiet, ka šī rīcība ir apmierinoša gan ambīciju līmenī, gan attiecībā uz zinātnisko aptvērumu. Un visbeidzot, jautājums EKA Komisija paļaujas uz pagaidu kritērijiem, lai interpretētu rezultātus pirms šāda veida substances tiek laistas tirgu, bet reāla uzraudzība arī ir vajadzīga jau pašos sākotnējos izmantošanas etapos. Nu, piemēram, tiek runāts par um, toksik toksikoloģiskiem testiem, um, par to, ka trūkst kvalitatīvu šādu testu un šai gadījumā ievēro SAO vadlīnijas. Tāpēc gribu baicāt, kāds ir jūsu viedoklis šai ziņā, un lūdzu sniedziet mums tālāk informāciju par šīm sākotnējām procedūrām pēc vielu lēšanas tirgū. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad došu vārdu Rozjēras kundzei. Priekšsēdētāji, paldies. Esmu visai pārsteigta, um, ko te dzirdu no mm, saviem kolēģiem Nu, es nezinu, gandrīz vai tāds kā eh, seksisms jau parādās. Nu, galu galā šie zinātniskie pētījumi ir priekšā, mūsu priekšā jau joli ilgi. Tas jau nav nekas jauns un pārsteidzošs. Mēs ilgi nodarbojamies ar šo tēmu, un tas arī nav sabiedrības viedoklis vien. Tie ir zinātniski fakti, kas ir mūsu priekšā jau vairāk kā 40 gadu. Un Es atvainos komisijas pārstāvjiem, bet mēs jau sen prasām komisiju darboties, steidzami darboties. Steidzamība ir visiem, steidzamības faktors visiem šeit ir pazīstams, tā ir nopietna problēma. Un ir jāmobilizē, jāmobilizējas mums arī parlamentā, lai pieprasītu vajadzīgos mērs un pasākums pilsoņa aizsardzībai, un lai tas nebūtu jautājums par kaut kādu politisku interpretāciju. Nē. Tā ir mūsu atbildība, mēs esam pilsoņu pārstāvi, un tāpēc arī šo jautājumu skatām un tāpēc mums jāpieņem attiecīgi arī lēmums. Šī iemesla pēc gribu jau teikt paldies ekspertiem, kas uzstājās. Un gribu teikt, ka mums ir jāiet tālāk, mums ir visiem jāpalīdz komisijai pieņemt atbilstīgais lēmums, lai viņi varētu noformulēt šāda veida mm, visaptvarošu sistēmu, stratēģiju, ietvaru. Uh, kas tad varētu būt, nu, attiecīgi piemērojams eh, visa veida sabiedrības veselības aizsardzībai. Un nevar te ļauties kaut kādu veidu subjektīviem spriedumiem vai runāt tikai par konkrētām preču grupām. Mums jānodrošina drošība pilnīgi visiem. Mums taču ir jādomā par pilsonisko sabiedrību. Un, eh, attiecīgi, kā politiķiem arī jārīkojas. Liels paldies! Nākamais runātājs Kaputo kungs, lūdzu. Paldies priekšsādātāji! Pirmkārt, vēlos pateikties par šo iniciatīvu. Tā ļoti lieliska un bija uzaicināti runātāji tiešām kvalitatīvi, labi eksperti savā jomā. Tāpat laikā redzam, ka komisija vilcinās ar saistību uzņemšanās šai jomā. Ir pienācis īstais laiks pilsoņi lūdzu mums rīkoties EDC jomā, tā tašu prasa arī zinātnieki. Nu, ārsti jau var veikt pētījumus un, un tā tālāk, bet pa to laiku pacienti mirst un pacienti, te, pacienti mūsuprāt, nu tie ir visi ES pilsoņi. Uh, gan šeit, gan ārpusējas robežām. Kopš Esmu šeit, Eiropas parlamentā, vienmēr esmu šo jautājumu kopā ar kolēģiem mēģinājis virzīt uz priekšu kopā ar Pāvelu un tam līdzīgi. Es domāju, ka esam uz pareizā ceļa. Tik uzdots savulaik arī mutiskais jautājums, ko atbalstīja pāris duču citu kolēģu. Vēl 2015. gadā parlaments šo komis komisijai lūdza rīkoties. Nu, kavēšanās ir bijusi būtiska. Mēs lūdzām jau toreiz komisiju pieņemt zinātniskus kritērijus attiecībā uz EDC identificēšanu pesticīdos un biocīdos. Thank you Parlaments noraidīja komisijas priekšlikumu plenārsesijā. Lai arī tas tehniskā līmenī bija jau apstiprināts dalībvalstu sanāksmēs, bet parlaments uzskatīja, ka tas nav pieeja, pieļaujami, tāpēc, ka tur bija virkne um, vielu iekļauta, kas, kas nebija, ne, netika pakļauts atbilstīgai definīcijai par, satur, par sas, mon, molekulām to sastāvos. Un tad tika dots rīkojums komisijai izstrādāt jaunu stratēģiju attiecībā uz ZDC. E La, un par to, kā samazināt ES pilsoņu pakļautību EDC riskam, nu, tas arī saistās ar biocīdiem, pesticīdiem. Nu, jā, redzam, ka šis jautājums ir ļoti sarežģīts, daudzšķautņēns. Ir virkne interešu, kas šeit pārklājas un ir pretrunā vienotrai. otrai. Un nevienmēr jautājumi tiek risināti arī pārskatāmā veidā. Bet, manuprāt, no parlamenta skatu punktu raugoties, ja skatāmies uz šīs dienas iniciatīvu, tad parlaments ir parādījis, ka esam ieinteresēti šai jautājumā, jo mēs gal galā rīkojamies šeit Eiropas pilsoņu interesēs. Gribu pievērsties vienai lietai, kas, manuprāt, līdz šim vēl nav pietiekami skatīta. Šobrīd es pieeja pamatojoties uz ķīmisko vielu un biocīdu un pestīdu regulu, e, paredz, ka EDC ir, ir problēma, kas saistīta ar dažām ļoti problemātiskām vielām, kas ir, kas ir kancerogēnas pēc sava rakstura. preces, kur tiek identificēti šād, šā, šādas vielas EDC, ir jāizņem no tirgus un jāaizstāj ar drošākām alternatīvām. Tomēr ir arī šie piesārņotāji, pārmantotie, tā teikt, piesārņotāji ilglaicīgākā procesā, un līdz ar to šim procesam faktiski neredz pat galu. Šāda veida piesārņotāji, jeb legacy contaminants, pastāv vēl ilgu laiku pēc tam kad to izmantošana un ražošana ir aizliegta. Viņi pastāv. Un te runājam par dažādiem produktiem pārtikas ķēdē, piemēram, šī šādu vielu ietekmi var būt kumulatīva, un it īpaši intensīvi tas varētu aktualizēties apstrādājamos zemes eh, jomā, kultivējamas zemes jomā. Tas var, eh, šie VDC e var nonākt ūdenī, un potenciāli varētu joprojām būt aktīvi. Lauksaimnieciskajā ražošanā pārtika izmantojamie dzīvokļi, eh, dzīvnieki, piemēram, arī bioloģiski var akumulēt šos toksiskos produktus, un tāpēc ir vajadzīga arī kaut kāda pretoties spēja stratēģija, kas ļautu mums identificēt veidus, kā lauksaimniecības darbību pasargāt šāda veida piesārņotās teritorijās. Nu, piemēram, jāmeklē kaut kādi varbūt alternatīvi m, mm, lobarības avoti dzīvniekiem. Jāskatās, kā ražot lauksaimniecības preces tā, ka tās pēc iespējas mazāk ietekmētu šī uzkrājušamies, jeb akumulētā EDC klātbūtnē augsnē un ūdeņos. Ir vajadzīga tūlītāja stratēģija no komisijas, tā jābūt ambiciozai gan laika ziņā, gan saturiski. Mums tāpat laikā jāizturas realistiski, un es vēlos vaicāt lūko, cenšoties uzlabot ķimikāliju ilgspējības, ar kas mums izdosies, mums vienlaikus ir jāskatās arī uz jauno vides, pārman, uz, uz vides pārmantotajām īpašībām. Neskatoties uz tiesību aktiem, pie kas strādājam šobrīd, mūsu pilsoņi regulāri tiek pie, pakļauti ietekmei e, un dažādām lietām, e, kas ir pārmantotas un ko mēs šobrīd nespējam risināt. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Nākamā runātāja Mirānda Skundze, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Paldies visiem paneļa runātājiem. Ļoti interesanta sanāksme. Domāju, ka tā interesē īpaši pilsoņus un patērētājs. Gribu uzdot jautājumu Činkotī kundzei. Viņi ir īstējus, īstenojis arī dažādas kampaņas un gribu zināt, par kāda veida substancēm e, tad ir runa, kas ir tā substance, kas ir iekļauts viņas minētajās precēs. Protams, ka EDC ir liela ietekme uz ekonomiku, uz sabiedrības veselību un tā tālāk, bet tieši ekonomikas ietekme ir arī dzen nozīmīga, jo tas arī saistīts ar veselības aprūpas sektoru nenoliedzami sabiedrības spiediena rezultātā, es domāju, komisijai vajadzētu tiešām pieņemt atbilstīgus zinātniskus kritērijus, kas ļautu identificēt EDC. E nu, to vajadzēja izdarīt jau līdz 2013. gadam. 16. gadā tika panākta tāda ļoti vāja vielošanās, tie kritēriji nebija skaidri, viņi bija diezgan miglaini un tā tālāk, un burtiski um, tā, tā, tie nebija at, atbilstīgi Četrus gadus esmu piedzīvojis visu šīs pretrunas, esmu strādājis pie dažādiem dokumentiem šai jomā, un eh, šī joma tika pārvirzīta no NV ģenerāldirektorāta uz Sanko un, un atpakaļ. Un, kā jau teicu, te pastāv plašas diskusijas, bet tad, ir, tad bija arī ziņojums, kas, piemēram, nozarē radīja milzīgu satraukumu, un pilsoņi ar to visu dzird un redz. Junkera komisija šobrīd uh, ir mainījusi savu pieeju šim jautājumam. Mums ir vajadzīgs saistošs ietvers visām dalībvalstīm ES līmenī, kas ļautu mums rīkoties saskaņoti. Lai mēs izvēlētos no tādas patvaļīgas rīcības dalībvalstīs, kur tās aizliedz viens, vienu preci, kaut kādas vienas preces, nu, piemēram, Spānijā un Luksemburgā, bet citur šīs preces savukārt ir atļauts. Tātad tad nevienlīdzīga attieksme. Uh, un arī nevienlīdzīga attieksme pret pilsoņiem sabiedrības veselības jomā. Tātad, lūk, jāizvērt arī šī ietekme uz sabiedrības veselību, nenoliedzam, kā jau Čenkotī kundze teica, un būtu labi, ja te parādītos arī konkrēti skaidri, un komisijai savukārt gribu aicāt lūko, kāpēc notika šī kopējā virziena maiņa ģenerāldirektorātos attiecībā uz šo problēmu. Liels paldies, saka priekšādātājs. Neredzu, ka vēl kāds lūgtu iespēja izteikties, nu tad tādā gadījumā došu vārdu eh, reaģēt. Došu vārdu ekspertiem reaģēt, bet vispirms varbūt komisijas pārstāvjiem, varbūt jūs vēl vēlties vēl ko teikt, pirms došu vārdu paneļrunātājiem. Lūdzu, komisijas pārstāvji, jums vārds. Paldies, priekšādātāji. Vēlējos reaģēt jau uz vienu otru jautājumu un komentāriem, ir īpaši attiecībā uz kritērijiem, ko komisija ir izstrādājusi un pieņēmusi un attiecīgi tālāk arī izvirzījusi attiecībā uz pesticīdiem un biocīdiem. Vairāki deputāti minēja, ka tas bija ilgs un garš stāsts, bija kavēšanās bija pēc tam arī tiesas nolēmums, kur tika nosodīta komisija par to, ka tā nav saulēcīgi rīkojusies. Un es domāju, skaidrojumi par to ir doti jau vairāk kārt, tīpaši tajā brīdī, kad tika apspriesti kriteriji jau priekšlikumi gan vide komitejā šeit parlamentā, gan citur. Un zināmā mērā viens no šiem argumentiem ir spēkā joprojām, respektīvi pastāv strīdi arī zinātnieku starpā, ir dažādi viedokļi. Tā rezultātā komisijai bija ļoti grūti nākt klajā ar šo priekšlikumu, ar kritērijiem. Parlaments noraidīja šos pirmos kritērijus, ko komisija ierosināja attiecībā uz pesticīdiem, bet ne jau sat, zinātniskā satura dēļ. Toreiz noraidījums bija tāpēc, ka bija viena klauzula um, iekļaut, kas atsaucās uz tādām substancēm, substancēm, kas izstrādāti ar mērķi darboties kā EDC, nu, piemēram, insekticīdi un tam līdzīgi. Tur nebija runa par zinātniskiem kritērijiem. Attiecībā uz biocīdiem tas tika pieņemts un jaunā pārbaude teica, ka šai klauzulē jāpaliek ārpus dokumenta. Uh, Un um, tagad par to drīz arī parlamentā atkal tiks spriests, un komisija pieņems tad attiecīgi izstrādāto versiju. Nevar piekrist tiem apgalvojumiem, kas saka, ka šie kritēji ir tādi vāji un nav strikti, nepietiekami ambiciozi. Uh, runātājs no EKA un arī kolēģis man, mans kolēģis Prīters Karters jau teica, ka viņi ar šiem kriterijiem tiek identificēti EDC vai vismaz aizdomās turams vielas, kas varētu būt EDC, un rezultātā tad var pēc tam apkopot visu iespējamo zinātnisko informāciju, pierādījumus un tā tālāk. Tāpēc eh, domāju, ka komisija uzskata, ka ierosinātie kriteriji ir atbilstīgi un tie palīdzēs identificēt EDC. Šķiet, ka Dalī kundze bija tā, kas aicināja izstrādāt horizontālu raksturu kritērijus, un te grib norādīt, ka komisija nu dien ir ierīzinājusi tādus pašus kritērijus attiecībā uz pistatīdiem un biocīdiem, paturot vērā faktu, ka līdzīga veida substances vielas var tikt izveidotas dažādās divās produktu kategorijās. Un tātad, lūk, mēs jau ejam dalīku un aicinātajā virzienā. Un pirmais runātājs no EKA šķiet labi arī parādīja to, ka, lai identificētu EDC rīči ietvaros, EKA izmanto arī uh, PVO definīcijas attiecībā uz endokrīniem disruptoriem, un tas arī šī definīcija kalpo par pamatu kritērijiem, ko komisija ierosina attiecībā uz biocīdu un pesticīdu kritērijiem. Visbeidzot, attiecībā uz stratēģiju, jā, komisija pagājušajā gadā jūlijā paziņoja, ka tā izstrādās jaunu stratēģiju, pamatojoties uz jau esošo stratēģiju, uz ko atsaucās Korter kungs, kas ir spēkā no 99. gada, bet atšķirībā no tā, ko teica Čingotī kundze, nu, nav tā, ka šī stratēģija ir iegulusi sekretariāta atvilknēs. Nē, mēs pie, pie tās turpinām strādāt. Tikai pirms tam dienām vien mums jau bija sanāksme dienestos, lai raudzītos, kā šis darbs turpinās, virzās uz priekšu. Diemžēl gan nevar izteikt arī nekādus solījumus par konkrētiem datumiem, kad darbs tiks pabeigts, jo eh, pie tā strādā ģenerālsekretariāts, kas ir tas, kas koordinē darbu starp visiem ģenerāldirektorātiem, bet mēs turpinām darbu pastāvīgi un tika paziņots un to jau Korperkungs arī teica, ka daļa eh, no paziņām, kas šeit tiktu iekļaut, ir tas, ka līdzekļi tiks piešķirt pētījumiem. Un šobrīd strādām pie tā, lai šie līdzekļi tad arī tiktu iezīmēti tieši tādām vajadzībām. Un visbeidzot, tad komentārs par to, ko teica Jāra kungs sākumā. Vai vielas vajadzētu identificēt Eh, uz riska novērtējumu, jeb nodarīto kaitējumu. Nu, tas ir lēmums, par, kas jāpieņem likumdevējiem. Viņi to no, pieņēmuši attiecībā uz biocīdiem, pesticīdiem, secinot, ka šāda veida lēmumi jānosaka pamatojoties uz nodarīto kaitējumu, nevis iespējamo risku, un komisija attiecīgi arī respektē šo lēmumu. Cita veida tiesību gadījumos šī situācija vēl nav tik skaidra. Uh, bet kopējā ietvara direktīva, nu, ko tad tiek pieņemta parlamentā un padomē, un tieši jūs esat tie likumdevēji, kas tad arī lem par to, kā šīs vielas tiek tālāk mm, regulētas. Uh, maybe... Lielas paldies! Varbūt eh, kādam no kolēģiem ir eh, ko teikt, tagad reaģējot uz eh, komisijas komentāru. Tas būs iespējams vēl pirms otrā paneļa. Tagad došu vārdu paneļa runātājiem. Varbūt jums ir kaut kas piebilstams pašās beigās. Micro, please. yes, thank you very much for the... Liels paldies par komentāriem. Šķiet, ka lielākā daļa no komentāriem attiecās uz komisiju. Pamanīju, ka eh, viens komentārs attiecās uz EKA aģentūru un uz eh, dažādu veidu testiem, ko mēs veicam. Mums ir eh, endokrino disruptoru ekspertu grupa, kurā darbojas dažādi speciālisti un kuru pienākums ir sniegt padomus dalībvalstīm, kas veic izvērtējumus. Un Viens no šīs grupas pienākumiem ir tieši sniegt konsultācijas par to, kurš no testiem ir jāveic, lai noteiktu, vai viela ir endokrīnais disruptors vai nē. Pēc tam visi šie lēmumi tiek pieņemti oficiāli EKA e, eksperta grupā. Tieši šādā veidā EKA ir iesaistīta testēšanas jautājumos vai arī m, mm, noteikšanā, kuri testi būtu vispiemērotākie endokrīno disruptoru izvērtēšanā. Tagad tāds vispārīgāks komentārs par procesa pātrināšanu. Mēs eh, priecājamies dzirdēt, ka komisija ir nākusi klajā ar rīča pārskatīšanu, un tāpat arī ir norādījusi, ka ir vairāk pasākumi, ko varētu veikt EKA un arī citas iestādes, kas ļautu šo procesu atvieglot un pātrināt. EKA aģentūra pašlaika pārskata šo ziņojumu un ir gatava sadarboties ar komisiju un pārējiem, lai virzītu uz priekšu šīs rekomendācijas. Paldies! Thank you indeed. Uh, Liels paldies! Godājumie dalībnieki, dāmas un kungi! Līdz ar to pirmais panelis ir noslēdzies. Bočkungs ir no Čehijas republikas, es savukārt esmu no Slovākijas, dzimuši esam vienā valstī. Ja jūs man ļausiet, es eh, gribētu viņu apsveikt eh, savā dzimtajā valodā. Es ceru, ka kopā mums izdosies eh, paveikt šo darbu. Un tagad turpināsim ar otro paneli. Okay, thank you, Mr. Chucky, and... Paldies, Čakie kungs. Godāmie viesi cienījami eksperti, godāmie kolēģi, sanāksmes dalībnieki. Es arī no savas puses, no bīde, bīdes eh, komitejas puses vēlētos jūs sirsnīgi sveikt šajā uzklausīšanā. Mūsu komiteja ir atbildīga par šiem jautājumiem, un tagad mēs uzsāksim otro paneli, kur mēs runāsim par to, kāda ir pašreizējā situācija zinātnē attiecībā uz endokrīniem disruptoriem un to ietekmi uz eh, veselību un vidī. Uh, Sveicu mūsu vidū Robert, Alberto Mantovāni no Itālijas veselības institūta, tāpat arī Dītrih kungs no Konstancas universitātes un arī Martins kundze no Londonas universitātes. Viņa savu prezentāciju mums piedāvās ar vizio konferences palīdzību. Pēc šī paneļa varēs izteikties arī visi deputāti, kas to vēlēsies. Un tagad pirmā prezentācija Alberto Mantovānī. Does work? Ok. Viss darbojas ļoti labi. Labrīt! Sirsnīgs paldies par uzaicinājumu piedalīties. Esmu zinātnieks Sabiedrības veselības institūtā un eh, tāpēc Manas runas temats ir, kādi pētījumi vēl ir vajadzīgi, lai mēs varētu novērst un tikt galā ar ietekmi uz veselību, ko izraisa endokrīnie disruptori. Kāpēc es sagatavoju šo slaidu? Jau iepriekš tika atkārtoti vairāk no šiem punktiem. Es vēlējos jums vienkārši atkārtināt, ka Endokrīno disruptoru jautājums nav kaut kas jauns, eh, nav kaut kas, kas pats parādās, bet šis jautājums ir izraisīts, un šeit ir runa par daudziem cieši saistītiem aspektiem. Politikas veidotāji, risku pārvaldītāji un arī vispārējā sabiedrība uzdod jautājumus zinātnieku aprindām, un zinātniekiem savukārt ir pienākums atbildēt uz šiem jautājumiem. Pirmkārt, endokrīnie disruptori ir ļoti eh, daudzveidīgas un dažādas vielas, kas ir atrodamas eh, dažādā kontekstā. Tās var būt dabīgas vielas, kas ir atrodamas arī pārtikā, bet eh, tāpat arī mm, tās ir atrodamas kosmetikā, pesticīdos un biocīdos. Tātad šis konteksts ir ļoti dažāds. Uh, Tie rada negatīvas sekas. Tā ir daļa no toksikoloģijas. Un lūk, kāds ļoti interesants aspekts. Endokrīnās sistēmas darbība ir tāda, ka tā ir viskomplicētākā sistēma organismā. Šeit nav runa tikai par vienu hormonu, te ir runa par dažādiem mērķiem, kas var izjust endokrīno disruptoru ietekmi. Protams, viss ir atkarīgs arī no dzīves eh, stīla un arī no dzīmuma. Ir skaidrs, ka ja mēs vēlamies eh, domāt par paaudzes nākotni, tad tieši attīstības stadijas dzīves ciklē, ciklā ir viss visbūtiskākās. Vēl kāds eh, konsolidējošais faktors ir tāds, ka endokrīnie disruptori saskaņā ar pašreizējiem Eiropas Savienības tiesību aktiem ir jāidentificē ja galvenokārt balstoties uz eh, toksikoloģiskiem apsvērumiem. Manuprāt, ir eh, divi ļoti būtiski posmi, kur mēs varētu sadarboties. Ir ļoti daudz pieju, kas nebāstās uz dzīvniekiem, kas eh, liek uzsveru uz eh, endokrīno disruptoru funkcijām. Un eh, visi šie mehānismi ir pieejami, šis skaits ir iespaidīgs. Jautājums, kā to visu izmantot. Un nākamais, kā iekļaut testēšanā vēl vairāk endokrīno mērķu, kas attiecas uz sabiedrības veselību. Ah, there's something wrong. Sorry, there's something wrong. Okay, excuse me, beg your pardon. Es atvainojos. Tātad problēma pieejā, kas nebalstās uz dzīvniekiem. Priekšrocību šādām pieejām ir ļoti daudz. Uh, Tas ļauj veicināt pētniecību, tas var būt ātri un arī um, nemaksā daudz. Tāpat arī tie balstās uz darbības veidu, un kā jau es minēju, endokrīniem disruptoriem ir daudz un dažādi darbības veidi. Bet eh, tas viss ir jāizmanto arī lēmumu pieņemšanā, un ir jādomā par to, vai tas ļaus mums novērst negatīvo ietekmi, un vai tas mums ļaus uh, turpināt eh, vai arī pārtraukt in vitro izmēģinājumus, vai mēs varētu kaut kādā veidā ietekmēt rīču vai arī pesticīdu eh, regulējumu. Man būtu viens priekšlikums. Varbūt tas izskatīsies eh, nedaudz akadēmiski, bet es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi izmantot eh, šo pieju, ko sauc eh, adverse outcome pathways. Norādu, ka šeit ir eh, runa par projektu, kas vēl ar vien turpinās EU Tox Risk H2020 projekts. Un šeit ir runa par molekulu mm, savstarpējo iedarbību organismā, kas noved pie negatīvām sekām. perspektīvā tas varētu palīdzēt mums balstīties uz eh, šīm ātrajām nedzīvnieku stratēģijām. AOP stratēģija mums varētu ļaut izvērtēt negatīvās sekas, varētu ātri arī apskatīties, eh, kādi ir in vitro izmēģinājuma rezultāti un varētu arī izvērtēt, kādi izmēģinājumi vai testi vēl ir vajadzīgi. Mums tāpat arī vajadzētu saprast, kā šie mehānismi varētu um, ietekmēt uh, šīs negatīvās sekas. Nākamais solis, kas ir ļoti ambiciozs, te ir runa par uh, kvantitatīvajiem AOP ceļiem, proti mēs varētu skatīties cik eh, daudz ir vajadzīgs eh, vairogdziedzura hormonu sintēzes, lai mēs varētu novērst eh, negatīvās sekas. Tātad tas ļauj mums interpretēt un arī integrēt pieejamās zināšanas un līdz ar to uzstādīt daudz ambiciozākus mērķus. Es runāju ļoti ātri, tāpēc, ka man beigās ir sakāms, kas ļoti svarīgs. Pašreizējā pieeja aptver mm, estrogēno, androgēno un vairogdziedzera hormonu ceļus, kas ir tāds ierobežots, bet ļoti kritisks aptvērums. Mēs nevaram arī izbēgt no tā, kā parasties diabēts un Tāpat arī var rasties dažādi citi endokrīnās un vielmaiņas sistēmas traucējumi. Ķīmiskās vielas var ierosināt tādus notikumus, kas savukārt izraisa diabētu un arī dažādas vielmaiņas traucējumus. Nav arī iespējams izbēgt no tā, ka būs jāpārbauda gan esošās, gan jaunās ķīmiskās vielas, kas var pā, paaugstināt risku šādām tik ļoti būtiskām sabiedrības veselības problēmām. Pēdējais slaids. Es priecājos, ka citi jau to pieminēja. Kā Eiropas pilsonis es varētu akceptēt un atbalstīt to, ka mums šīs vielas ir jāidentificē. Taču reālajā pasaulē mēs nevaram izbēgt no riska izvērtējuma. Es priecājos, ka iepriekšējās paneļa diskusijās tika runāts par pārmantotajiem piesārņotājiem. Ir ļoti daudz um, šādu jomu, kur uh, ir aizliegtas ķīmiskās vielas un kas vēl ar vien rāda vīdes, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma problēmas. Ko mēs varētu iesākt? Nu, mēs nevaram taču aizliegt ūdeni un pārtiku. Mums vajadzētu izvēlēties pieju, kas balstās uz rīcības veidu. Tas ļautu mums atbalstīt riska izvērtējumu, riska samazināšanu un arī elastīgumu stratēģijas šajās galvenajās Eiropas jomās. Tātad mēs varētu atlasīt eh, biomarķierus, kas eh, ļauj mm, noteikt eh, cilvēku un dzīvnieku veselību un mēs varētu arī nodrošināt eh, šos skaidrus, kas balstās uz eh, toksikoloģiju. Mēs varētu noteikt arī tolerances līmeņus, balstoties uz eh, sabiedrības grupām un tā tālāk. Pēdējais. Mēs nedrīkstētu mm, kļūt ar vien sarešķītāki. Tad, kad sāk runāt zinātnieki, tad viss saķer kāvu un šausminās, cik viss tas ir komplicēti. Uh, Mums vajadzētu samazināt šos zināšanu trūkumus. Mums vajadzētu integrēt un izmantot visu pieejamo informāciju. Es nekad neteikšu, ka mums ir vajadzīgs vairāk pētījumu par endokrīnajiem disruptoriem. Es uzskatu, ka mums ir vajadzīga patiešām piemeklēta pētniecība, kas ļautu mums piesaistīt mm, riska izvērtētājus un politikas veidotājus no Eiropas, un ne tikai no Eiropas, bet arī no pasaules. Domājot par endokrīniem disruptoriem un apvārsni 2020, es uzskatu, ka pētniecībai vajadzētu būt tādai, kas ir atkarīga no regulātoru un politiķu vajadzībām. Mums vajadzētu arī paskatīties, kur trūks zināšanu. Un šeit mums vajadzētu iesaistīt arī Eiropas eh, zinātniskās aģentūras. Paldies! Thank you so much, professor. And... Lielas paldies, eh, profesoram. Turpināsim un eh, dosim uzreiz vārdu profesoram Dītriham, kurš pārstāv Konstances universitāti. Labrīt! Here we, here we are. So, Okay. So, um, I'll start with the title. Es sākšu ar nosaukumu. Sintētiskie endokrīnie diskruptori, kā pašrē, pašlaik cilvēkam veselībai, nav risks. Un es vēlētos uh, šeit likt ļoti lielu uzsvaru uz to, ka tas nav risks, neskatoties to, ko mēs dzirdējām šorīt. Ko tas īsti nozīmē un ko es ar to gribu pateikt? Nākamā slaida lūdzu. Atgriezīsimies pie dažām definīcijām. Kas tad ir endokrīnie diskriptori? Mums ir 2013. gada Berlamona deklarācija, tāpat arī mums ir PVO de definīcija, bet tam nav īsti nekādas nozīmes. Tie definē eh, endokrīnos disruptorus, bet netiek nošķirti sintētiskie un dabiskie uh, komponenti. Uh, šie eh, komponenti var mainīties. Tāpat arī netiek eh, definēti pieļaujamības līmeņi. Atgriezīsimies tagad pie dabiskajiem disruptoriem. Tie ir cukurs, glukoze, saharoz, fruktoze, tāpat arī izoflavoni, ģenistīns, taizīns, bisfenols F. Tas ir eh, dabisks komponents, kas ir atrodams dzeltenajās sinepēs. Jūs to ēdat katru dienu. Uh, Kāda tad ir pieejamības līmeņa, akceptē, akceptējumības līmeņi? Tātad te ir runa par sabiedrības tolerances līmenī. Eka runā par to, ka vajadzētu samazināt pieejamību, bet mums ir jādomā arī par pierādījumiem. Tāpat arī ir jādomā par riska uh, definīciju, savukārt teka runā par identifikāciju. Un uh, tiek runāts arī par riska pārvaldību. Risku var pārvaldīt tikai tad, ja mēs esam definējuši risku. Lūk, par šīm lietām noteikti vajadzētu padomāt. Uh, tāpat arī ir jādomā par to, cik augsts līmenis ir akceptējams. Un šie akceptējumības kritēriji ir eh, viens eh, audzējs uz vienu miljonu iedzīvotājiem, un tas eh, ir aptuveni kaut kas tam līdzīgs kā alerģijas no zemestriekstiem. Tagad vēlētos parunāt par cilvēku saslimšanām, kas ir saistītas ar endokrīniem um, disruptoriem. Tātad šeit ir uh, runa par sterilitāti, vēzi, par uh, dažāda veida vilmaiņas sindromiem. Lai viss būtu mazliet vienkāršāk, es gribētu jums pastāstīt par zinātni, kas saistās ar uh, aptaukošanos un pirmā un otrā tipa diabētu. Mans kolēģis Alberto jau runāja par AOP e, m, izvērtējumu. Mēs šeit runājam par in vitro uh, izmēģinājumiem, tāpat arī mēs runājam par uh, tauku šūnām, kas uh, vēlāk pārveidojas par reāliem taukiem. Un tās savukārt ir atkarīgas no zārna vai sistēmiskiem hormoniem. Visas šīs cilmes šūnas ir saistītas ar eh, dažādu veidu ceļiem. Taču viens no svarīgākajiem ir glukokortikoīdais receptors. Un jautājums ir par to, vai šis receptors patiešām ir iesaistīts un eh, vai tas eh, ietekmēs, piemēram, mm, augļa attīstību grūtniecības laikā. Lūk, šie ir pētījuma rezultāti, kas ir pavisam svaigi, tikai 15. marta rezultāti. Šeit es jūs vēlos iepazīstināt ar um, to, kāda var būt ietekme uz augli. Tātad te ir runa par sievieti, kas ir stāvoklī, uh, kas gaida bērnu un kurai ir vajadzīga medikamentozā terapija. Iespējams, viņa ir slima, viņai ir vajadzīgi dažādi farmācijas produkti, tāpat viņai ir vajadzīgas arī barības vielas, tāpat arī šeit ir iesaistīta ģenētika un vīde. Un runājot par vidi, tad mēs arī varam sākt runāt par endokrīniem disruptoriem. Kādā veidā tad tas ietekmē augli? Šeit vēlos jums eh, parādīt kaut ko mazliet komplicētu, bet eh, pats svarīgākais šeit ir šis glukokortikoidais agonists. Tas varētu būt arī endokrīnais disruptors. Un tas eh, sadarbojas ar receptoru un rada šīs šūnas, kas vēlāk var pārvērsties par taukiem. Tāpat arī ir antagonisti, kas šīs funkcijas ierobežo. Mēs šeit varam izvērtēt eh, sievietes situāciju, kas eh, ir pakļauta dažādām farmaceitiskām vielām, lai ārstētu saslimšanu. Šeit var redzēt, ka pastāv kombinācija, kur ir apvienoti in silikoni, in vitro eksperimenti, kas eh, vēlāk ļauj mums noteikt, kāds būs terapeitiskais indikators, tad, tad kas būs šis uh, drošais līmenis, kas ļaus ārstēt māti un vienlaicīgi negatīvi neietekmēs uh, augli. Šeit ir jādomā par to, uh, vai uh, māte varēs tikt ārstēta un mm, vai šīs ārstējošās vielas nenokļūs līdz auklim. Un te ir runa par 300 līdz 10 tūkstošiem ļoti specifisku ķīmisku vielu. Daidzīns, čenistīns, bisfenols, DDE ir glutikortoīdu agonisti, un jautājums ir, cik tie ir spēcīgi. Es patiešām uh, augstu novērtēju deputātā Jāra teikto. Nu, lūk, jā, ir šīs sliktās vielas, bet kāda, kāda ir to dozēšana? Estradoils un estrons regulē glutikortoīda uh, izdalīšanos estradiola un estrona līmeņi dzemdē ir ļoti svarīgi, un tiem ir augsta nozīme. Tātad jautājums, vai a, augļiem, augliem ir pieejams pietiekams daizīna, henisteīna un BPA līmenis, tā lai tas varētu vēlāk tikt pasargāts no diabēta un aptaukošanās. Mēs mēģinam saprast, kāda ir šīs uh, grūtniecības situācija kādi ir hormonu līmeņi grūtniecības laikā, un šie hormonu līmeņi ļoti krasi mainās. Pavisam nesen uh, ASV um, pārtikas un uh, medikamentu administrācija veica pētījumu par estrogēnu un estradolu, un uh, šeit ir runa par uh, 2 mm, līdz 80 indikatoriem, tad, tad ļoti augsta koncentrācija. Vienlaicīgi pētot daidzīnā un dženistīna līmeņus, tad te ir runa par 10 līdz 100 reizes zemākiem a, līmeņiem nekā dabīgie hormonu līmeņi. Salīdzināmā bisfenols A ir 100 tūkstoši reizes zemāks jautājums, ko šeit uzdodu, vai ir iespējams, ka tādi endokrīnie disruptori kā BPA var ietekmēt grūpniecību? Šim BPA vajadzētu būt vismaz 100 tūkstošas reizes aktīvākam nekā glutikokortīdajam uh, agonistam, un tā tas nav. Jautājums, protams, ir uh, par risku. Un vēl kāda situācija, ar ko jūs vēlētos iepazīstināt. E, komponents bisfenols F, par kuru ļoti bieži runā. Un šeit mēs e, mm, pētījām, cik daudz var uzņemt bisfenolu A un bisfenolu F no dzeltenajām sinepēm. Un e, BPF uzņemšana bieži vien uh, notiek daudz augstākā līmenī nekā BPA uzņemšana. Un uh, jautājums ir par to, cik svarīga būtu BPA regulēšana, salīdzinām ar BPF un cukura uh, regulēšanu. Es augstu novērtēju to, ko teica Bernārs kundze. Uh, mums ir vajadzīga harmonizācija. Es šeit piekrītu, bet tas attiecas uz visiem komponentiem, arī uz cukuru, un pie cukura mēs atgriezīsimies. Vēlējos vēlams norādīt, ka Ir arī nesens eh, ASV iestādes eh, pētījums, kura tiek pētīta situācija par to, kā visfenols A ietekmē eh, žurkas. Un nekādu secinājumu nav. Ir minimāli secinājumi, kas var tikt izskaidroti ar to, ka vēl ar vienu nav um, nodrošinātas zinātniskās konsultācijas, kas ir vajadzīgas, un Nu, neko konkrēti nevar pateikt. Jautājums, eh, vai BPA patiešām rada problēmas, kaut arī eh, ļoti daudz par to ir uztraukušies kaut kādu iemeslu dēļ. Vēl viens piemērs, kur es domāju, mums vajadzētu pieiet ar veselo saprātu, ir DDT, DDE. DDE tiek pieminēts ļoti daudzos gadījumos, dažādos pētījumos, pie kuriem es atgriezīšos tiek teikts, ka tas ietekmē apdaugošanos un diabētu otrais tips. Šeit mēs redzam, ka DDE koncentrācija ir samazinājusies Eiropas iedzīvotājos. Šie dati nav uh, jauni, tie ir apmēram 20 gadus veci. Un šeit mēs redzam, ka līmenis ir ļoti minimāls. Un šeit ir desmit gadus veci aptaukošanās dati, ko ir eh, sagatavojusi Pasaules veselības organizācija. Jautājums ir, kur ir šī aptaukošanās un kur vēl ar vien tiek izmantots DDT. Un mēs redzam, ka Ķīnā, Indijā un Indonēzijā pavisam nesen vēl lietoja DDE ļoti augstās eh, koncentrācijās, bet aptaukošanās netiek konstatēta. Aptaukošanās ir konstatēta tajās valstīs, kur uh, DDT ir aizliegts jau vairāk nekā 20 vai 30 gadus. Tātad atkal šeit ir runa par veselo saprātu, vai šī zemākā koncentrācija uzreiz samazinās risku. Nu, šķiet, ka šeit uh, zinātnieku argumenti ir pilnīgi pretēji. Es nevarētu teikt, ka tas attiecas arī uz uh, endokrīniem disruptoriem. Es jau pašā sākumā pieminēju cukuru, un jūs redzat, ka cukura krīze ASV un iedzīvotā aptaukošanās uh, ir uh, cieši saistītā. Tad, tad aptaukošanās ir cieši saistīta ar cukuru uzņemšanu. Ja mēs paskatāmies uh, kreisajā apakšējā grafikā, mēs redzam, kā ir pieaugusi ātrās um, ēdināšanas ķēžu izplatība. Uh, Um, cukura un uh, tauku uzņemšanu, ko mēs varam redzēt uh, labajā pusē, tāpat arī eļas uzņemšana ir dramatiski pieaugusi. Tie ir vissvarīgākie uh, argumenti, tātad vissvarīgākās vielas, kas var izraisīt aptaukošanos. Atgriežamies pie tā, ko skatām šorīt. ilgadījums. Jā, tā bija virkne publikācija, ko um, kas tika publicēta, tika runāts par izdevumiem, kas uh, tiek radīti veselības aprūpes sektoram miljonos eiro, ārstējot iedzīvotājus. Un mēs izpētījām, lūk, paskatījāmies šo pētījumu, un nu, man jāsaka, tur nav zinātnisko principu šī pētījuma pamatā. Nu, tas man, godīgi sakot, jāsaka. Un tad kas ir problemātiski šai kontekstā? Pašreizējie riska līmeņi. Uh, Mm, BP un DD gadījumā ir pārāk zemi, lai varētu ietekmēt, piemēram, nedzimušu bērnu jeb augli. Pašreizējies eh, risks eh, izoflavonu gadījumā var radīt papildus endokrīno efektu. Savukārt pakļautība cukuram, eh, nu, kas arī ir endokrīnais disruptors, pilnīgi noteikti negatīvi ietekmēs veselību. Ja raugāmies uz veselības aprūpas izdevumiem, tad redzam, ka šeit uh, um, pastāv problēma, bet šie dati tiek dažādā veidā interpretēti, un tāpēc pieejuši pieejamos pētījumus es tomēr negribētu uzskatīt par nopietniem. Kas attiec uz EDC um, pastarpinātiem veselības, um, vai pastarpināt veselības ietekme? Mm, esmu ieradies šeit no toksikologu konferences. Uh, kur tas, eh, kur koncentrācija tiek noteikti ar zināmu slieksti, vai jums tas patiktu vai nē. Nu, un tādu dabisko EDC gadījumā, kā cukurs izaflavāna BPF, e, eh, piemēram, iet, pārējo gadījumā nevar identificēt saiknes starp šāda veida EDC un, piemēram, otrā tipa diabētu. Jeb kāda veida EDC regulējumā būtu uh, gan val, formulējumā, gan procedurāli jāiet, jāietver šī um, cēloņa saikne un nevis tikai iespējamība, kā tas daudzos gadījumos tiek darīts, kā piemēram in vivo un vitro gadījumos. Tāpat arī jāņem vērā sastāvdaļu spēcīgums, potence. Uh, Un tāpat jāņem vērā reālā cilvēka pakļautība riskiem, tāpat arī jāņem vērā vēl cita veida iespējams skaidrojumu konkrētām slimībām, eh, pirms tiek ņemta vērā šāda pakļautība EDC. Paldies, paldies par uzmanību. Well then, thank you, Professor. Liels paldies, saka priekšsēdētājs. Nu tad došu tālāk vārdu, baicāšu darbiniekiem, vai ir sagatavota videokonference. Am I on? Uh-huh. Very well done, so great. Priecājamies jūs redzēt, uh, sveicienu Londonai. Nu, lūdzu, došu jums vārdu. Um, on... Godātais priekšsēdētāji, uh, godātie zinātnieki, paldies, ka uzaicinājāt man šodien uzstāties un runāt par EDC, jeb endokrīniem disruptiem, ko par tiem zinām. Uh, Endokrīnā sistēma ir ķermeņa komunikācijas spēja, kas atbildīga par pielāgotas reakcijas formulēšanu vidas apstākļiem. Šāda veida reakcijas pārsvarā ir eh, pārējošas, un endokrīnās sistēmas loma ir saglabāt homeostāzi, respektīvi saglabāt pacēžējo status quo, kad apstākļi atgriež pie normāliem, bet līdzīgi kā imunā sistēma, endokrīnā sistēma ir tīpaši mm, dzīves sākumā eh, ir paredzēta, lai izveidotu tādu normālu statusu un uh, nosaka to, kāds varētu būt status quo turpmāk. Klasiskais uzskats attiecībā uz endokrīno sistēmu ir tāds, priekšādātājs runātāji pārsniedz, vai jūs varētu nelasīt tik ātri šo runu, jo tulki netiek jums līdzi. Lūdzu lēnāk. Labi. Nu tātad. Klasiskais endokrinās sistēmas priekšstats ir tāds, ka pastāv virkne dziedzeru, kas sazinās viens ar otru. Um, esam redzējuši taču arī plakātu, nosūtot īpašas ķīmiskas ziņas caur asins plūsmu hormonus. Bet mūsu izpratne par endokrīno sistēmu ir attīstījusies, un tā ietver tagad arī citus orgānus, kā piemēram iekšas. Un tāpat ir arī dažādi cita veida vietē rakstur ķīmiski signāli eh, šūnu starpā, kas nemaz ne, nenotiek caur asins plūsmu. Un šī komunikācija ietver gandrīz visus orgānus un šūnas ķermenī. Kāpēc mums vajadzētu uztraukties par um, endokrīno disrupciju, jeb traucējumiem. Šāda veida traucējumi rodas tad, kad šī komunikācijas sistēma kaut kādā veidā noiet greizi, un pastāv arī pārliecinoši pierādījumi, ka tā tas var notikt. Daudzu slimību gadījumos hormoni e, līdz ar to kļūst prevalējoši. Te runājam, piemēram, par hormonāliem vēžiem, tādiem kā krūtsvēzes e, un tā tālāk. Nespēja e, palikt stāvoklī un tā tālāk dažāda veida vielmaiņas slimības, aptaukošanās diabēts un tam līdzīgi. Nu, piemēram, dažādu vēžu gadījumā tiek diagnosticēts, ka ļaunprātīgā neoplazmā pastāv, var rasties jau ļoti agrā vecumā augstu ieņēmumu valstīs krūtsvēžu incidentu skaits šobrīd stabilizēs, bet ļoti augstā līmenī, un eh, zem ienākumu valstis arī pamazām šajos skaitļos pietuvojas eh, pārējām pastāv pierādījums, ka hormoni, kas saistīti tādās slimībās, kas ietekmē mm, smadzenes, kā autisms, piemēram, arī ir saistīti ar mm, šāda veida endokrinās darbības traucējumiem. Tradicionāli ģenētiskie faktori vien nevar izskaidrot šāda veida tendences migrējošo populāciju pētījumi, respektīvi, ka tiek pār, pārēj no vienas valsts uz otru, nosaka, ka ir vajadzīga otrā paudze, ne tikai pirmā, lai varētu rasties tāds pats slimības risks kā izcelsmes valstī. Vides un, vide un dzīvesveids ir centrālie faktori šādu slimību izraisīšanā. Uh, Um, incidentu palielināšanos nevar izskaidrot tikai ar pārmaiņām skrīningu un diagnosticēšanas uh, um, sistēmā vai sabiedrība, ar sabiedrības novatošanos. Faktiski saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas pēdējo ziņojumu šādu slimību sloks, um, ko rada vides riski, saglabājies nemanīgs kopš 2002. gada, respektīvi globāli mūsu cieņa pret dažādu veidu infekcijas, parazītiskām un uh, pārtiks slimībām tiek līdzsvarots ar pieaugumu šādās ne nenododamās slimībās. Un tā nav tikai eh, neattīstītās pasaules problēma. Un nav arī ātri risinājumi. Liela daļa šo slimību ir hroniskas, ir vajadzīga ārstēšana mūža garumā, un tas rada papildus slogu jau tāpat noslogotajām veselības aprūpas sistēmām. Dzīves sākums visdrīzāk vissvarīgais, no, svarīgākais noteicošais faktors nākotnes veselībai pieaugušajiem. Britu epidemiologs Bārkers. Eh, e, izstrādāja hipotēzi, kur viņš runāja par šāda veida pieaugšo slimībām jau 80. gadu vidū, sakot, ka, piemēram, pārtiks trūkums otrā pasaules kara laikā, uh, sieviet, sievietes stāvoklī, kas, kas kas piedzīvoja badu, pēc tam deva dzīvību bērniem, kam ir bija lielāks vielmaiņu un kardiovaskulālo slimību risks pieaugušā vecumā. Šāda veida ietekme ir epigenētiska un Tas ir viens no svarīgākiem zinātniskiem secinājumiem šogad. Bet nav nekāds pārsteigums, ka hormoniem ir liela loma spēlējama arī šāda veida epigenētisku modifikāciju radīšanā eh, rēģējot uz vidas ietekmi. Vienu otru no šīm ietekmēm var tik nodot tālāk arī tālākām paudzēm, pat ja vienā paudzē tā neizpaužas. Iespējas, iespējamais eh, estrogēna eh, diotilbistrāls arī, piemēram, var radīt ietekmi mātē, māšu meitām tādā gadījumā ir tālākas problēmas saistībā ar krūtsvēzi, auglību un citas ginekoloģiskas problēmas. Savukārt dēliem var rasties problēmas ar urīntraktu un tam līdzīgi. Pēdējie pierādījumi liecina, ka šādi riski var palielināties arī mazbērnos kopsavilkumā pastāv pārliecinoši pierādījumi, ka slimības kas nāk kā simptomi nespējai pielāgoties videi, skaitā ar vienu pieaug. Pastāvīgais riska fakt, pakļautība riska faktoriem var pēc tam izjust vēl gadu desmitiem turpmākajās pazaudzēs. Šīs slimības ir ļoti, ar ļoti dažādiem faktoriem. Nav tikai viens konkrēts iemesls, bet tie ir dažādi savā starpā saistīti vidas faktori, nu kā piemēram pārtika, nekustīgs dzīvesils, stress, ķimikālijas un tā tālāk. Un šos pierādījumus nevar tūkot kā kaut ko tādu, kā pēc viena vai otra, kā, ka, kas izslēgtu viens otru. Vai mēs, eh, vai pakļautība ķimikālijām var radīt eh, traucējums kormulajā sistēmā, pilnīgi noteikti, jā, un tas ir, piemēram, tā bistanolā gadījumā, kas 30. gados tika atkāts, tādajā gadījumā, tajā laikā, kad tika pētīti sintētiski ķimikāli iegūšana, lai aizstātu dabīgo estrogēnu farmakoloģijas risinājumos. Nu, tad runāsim tālāk par to, cik spēcīgs ir šīs ķimikālijas 80. un 90. gados vairāki in vitro testi tika izstrādīti, analīzes izstrādātas, lai pārbaudītu virkni ķemikāliju, piemēram, um, attiecībā uz bēžu, um, krūtsvēžu sūnām vai, šūnām vai rauga šūnām. Tika konstatēts, ka ķimikāliju īpatsvars šajās testos parādījās, lai arī tās nebija tik spēcīgas kā varbūt dabiskais hormons. Mani kolēģi publicējuši dokumentu, kur viņi izmanto šādu veidu testu rezultātus. Viņi demonstrē, ka astoņu ķimikāliju kombinācijā katrs atsevišķi bija nepietiekami spēcīgs, bet kopumā kā kokteils viņiem bija ļoti, kokteilim viņiem bija ļoti spēcīga ietekme. Nu, tad jautājums ir par to, vai mēs esam pietiekami pakļauti, vai mēs esam pietiekami plašā kombinācijā pakļauti šādām ķimikāliem, lai tas ietekmētu mūsu veselību vai vidi. Uh, Un jāsaka, ka viena, san, viens analīžu rezultāti attiecībā uz kādām šonām var um, netap, nebūt pietiekami skaidri. Nu, piemēram, Um, Nadā, profesors Nadāls grupa konstatēja, ka BPA ir tikpat spēcīgs kā dabisks estrogens uh, tajā brīdī, kad ir jāsamazina insulīns, uh, piemēram, attiecīgos vairogriedzera beta uh, šūnās. Šo ķimikāliju spēks, no kas parādās vienā analīzē, ir jāskata tomēr arī ar nedaudz papildus informāciju. Kāda pierādījuma ir, ka ķimikālijām ir ietekme? Atsevišķos gadījumos pastāv pietiekami epidemioloģiski pierādījumi par to, ka šāda ķimikālija loma pastāv. Nu, piemēram, asociācijā ar pakļautību pesticīdiem un um, prostatas vēzi pas, ir konstatēta cēloņu likumsakarība. Tāpat arī ir pētītas sievietes stāvokli, stāvokli un viņu paklau, pakļautība ftalātiem, kas. Mm, ja gadījumā ir piedzimst zēns, pēc tam noved pie urīna trakta slimībām. Šāda veida pakļautība vidas faktoriem, protams, ir tā jānotiek vienlaicīgi, un tas var notikt arī tāpat laikā sekcīgi, ja, tas, ja runājam par dažādām ķemikālijām. Globālā rūpniecisko ķimikāliju ražošanu un patēriņš pieaug un to izmantošanu produktos un dažādās precēs arvien vairāk tiek dažādots. Līdz ar to vairs nav tādas augstas vienotas dozes pakļautība riskam. Drīzāk ir hroniski zema līmeņa eh, pakļautība riskiem da un dažādām ķimikālijām. Ņemot vērā, cik dažāda un kombinēta ir šī cēloņa sakarība, ir nepie, ir ļoti sarežģīti to visu arī testēt. Daudzos gadījumos ir vajadzīgi gadu desmit, lai varētu ievākt pietiekam daudz pierādījumu un varētu kvantificēt eh, šāda veida riskam, pakļautību riskam, piemēram, eh, grūtniecības laikā. Bet, nu, līdz brīdim, kamēr šie pētījumi tiks veikti, ietekme jau būs, regulējums jau būs zaudējis aktualitāti. vai pašreizējie regulējošie testi var identificēt endokrīno disruptējošos efektus. Nesen veicām projektu, apspriedām piecus atzītus EDC, mm, kas tika identificēti. Procesa laikā identificējām, ka endokrīnās mm, traucējuma īpašības piemīt tikai trījiem, mm, tikai trijos testa regulēšanas gadījumos. Pārējie pieci gadījumi netika identificēti un tāpēc konstatējam, ka regulējošā testēšana nebija pietiekami piemērot, lai identificētu endokrīnos traucējumus. Ehm, vēl atsevišķas vadlīnijas piedāvā arī SAO, bet tiek vispārīgi atzīts, ka pastāv arī tādas, nu, tādi melnie punkti, ehm, vājās vietas un ir nepieciešams vairāk darba, piemēram, bija ekspertu seminārs pie vairāk dziedzera traucējumiem pagājušajā gadā Eh, tostarp arī profesors Mantovānī tur bija klāt, un tur tika konstatēts, ka arī SAO pašreizajās vadlīnijās ir zināma trūkuma, ka ar to tādā nav iespējams identificēt eh, vairogdziedzeru disruptorus. Pašreizējie testi atsevišķus disruptorus identificē, bet ne visus, un ņemot eh, nes, nav pietiekami kvalitatīvu un kvantitatīvu rezultātu, lai mēs varētu paredzami proviz, projicēt to ietekmu uz veselību vai vidi. Turklāt, ņemot vērā risku, ja mēs ņemam tikai vienu konkrētu komponentu vērā, tas tādā gadījumā nespēja uh, eh, atspoguļot kopējo komplekso šo endokrīno disruptoru dabu. Līdz ar to varam secināt, ka ķīmiskais piesārņojums nav vienīgais faktors, kas eh, rada šīs nenod, tālāk nenododamās slimības, bet ir tāpat laikā pierādījumi, ka ķimikālijas pilnīgi noteikti ir arī ietekme. Sabiedrības veselība lielā mērā ir atkarīga arī dzen, no pārtiks uzņemšanas un fiziskajām darbībām. Tas, kas varbūt situāciju var uzlabot, bet tas ir arī apstip, ap, mm, debatējami. Kas attiec uz ķimikālijām, tad tiek konstatēts, ka mm, sabiedrība nevar lielā mērā no, nevar kontrolēt šo ķimikālu uzņemšanu, tieši tāpat kā tas ir cukuru gad, gadījumā. Un sabiedrība līdz ar to ir atkarība no likumdevējiem, kam jāpieņem lēmumi. Thank you, professor. Indeed. Um... Liels paldies, profesors Kunze. Tā, tagad var uzdot jautājumus un saņemsiet atbildes. Vispirms došu vārdu maniem kolēģiem, Eiropas parlamenta deputātiem. Redzu, ka Hoitamā kungs vēlas izteikties. Paldies priekšstad. Man sauc Haitamā, es esmu eh, NB komitejas loceklis strādāja Alde politiskā grupā. Ļoti interesanti klausīties par zinātniskiem faktiem, taču es dzirdu ļoti atšķirīgus stāsts. Varbūt jūs varētu uh, reaģēt uh, vien cits uz cits sacīto, kas jūs skatījumā ir kopīgs un kas ir atšķirīgais. Paldies. Thank you. Um, next, uh... Paldies. Eriks Andrijai, lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Es no savas puses vēlos pateikties visiem runātājiem. Paldies par jūsu sacītu kvalitatīvām prezentācijām. Jūs vairāk kāds sacījāt, ka ir tikai normāli, ka mums kā likumdevējiem ir jāpamatojas savā darbā uz zinātnieku atklājumiem. Un es saprotu, ar kādu piesardzību zinātnieki strādā un dzirdēju, kā viņi analizē situāciju, un tam man rodas jautājums, cik lielā mērā Eiropas komisijas nostāja ir atbilstoša no vienas puses. Mēs esam ļoti piesardzīgi, jo šis temats ir sarežģīgs. Šaržģīts no otras puses ir lietas, par kurām esam pārliecināti, un mēs esam tā kā pa vidu šiem procesiem. Tātad jautājumi starp jautājumiem, uz kuriem tiek meklēta atbildes šai sarežģītajā endokrino disruptoru lietā. Un no otras puses, tad uh, ir skaidri paziņojumi no komisijas puses. Tad man rodas jautājums par šo piesardzības principu, vai šajā sarežģītajā brīdī nebūtu jāatgriežas pie kopīgas definīcijas izstrādes endokriniem disruptoriem, jo te ir runa par 50 eh, miljonu Eiropas Savienības iedzīvotāju veselību. Mēs redzam, ka no vienas puses lauksaimniecības nozara tiek uh, nošķirta no citām šai kontekstā, taču tas, uh, šī nozara ietekmē gan cilvēku veselību, gan arī vidi. Tā ir kopējā lauksaimniecības politika, kas ir tā kā izolējuši šo vienu lauksaimniecības nozari. Bet tagad mēs redzam, ka lauksaimniecība un vide un cilvēku veselība ir saistītas nozaras. Uh, jo ir runa par to pašu zemi, ūdeni, kas tiek izmantoti. Tā tad eh, rodas jautājums par tādu sabiedrības modeli, kur vēlamies panākt. Lauksaimniecība attīstās eh, brīvā tirgus apstākļos, eh, izmantojot eksporta sniegtās iespējas. Pateicos runātājiem par to, ka viņi pieminēja arī uh, cukuru kā endokrīno disruptoru, jo mēs esam atkarīgi no tā. Jo skaidri, te ir jādomā, ka uh, cilvēku aptaukošanos ietekmē ne tikai cukurs, ne tikai tauki. Mums ir jāieklausās zinātnieku darbā, viņu secinājumos un uh, Eh, mūsu atbildības jomā jābalstās uz zinātnieku veikto. Mums varbūt būtu jāprioritizē politikas vai cilvēku veselība ir mūsu prioritāte, vai tās mērķis ir tikai finansēt ekonomiku, un tā tad ekonomikas rezultāts būs svarīgāks par cilvēku veselību. Mums ir jāizsno šīs debatas šeit, ja vēlamies nonākt pie apvienošas atbildes. Es vēlos jums pateikties par jūsu priekšlasījumu kvalitāti, jo tas mums liek iesaistīties debatēs, kas arī ir mūsu darbs. Mums ir jāsaprot, kas notiek zinātniskajā jomā. Mums ir jādara mūsu darbs, un mēs nedrīkstam aizmirst savus galvenos mērķus. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Es kā biologs eh, pēc izglītības varu jums teikt, ka nekā pilnīgi droša nav. Tas ir zinātnes pamats, ka jūs varat izstrādāt hipotēzi, un tā ir un paliek hipotēze, un tā tiek apšaubīta. Tāda ir metode eh, zinātnē. Citādi tā ir vienkārši eh, ticība. Nu, atbildēt uz jūsu jautājumu būs ļoti grūti, bet nu labi. Evi Kunze, jums lūdzu vārds. Paldies priekšsēdētājiem. Es vēlētos jums pastāstīt, ka Veneto reģionā vakar bija izsludināta trauksme, jo um, bija ķīmisks piesārņojums konstatēts. Es domāju, tas liecina par to, cik ļoti mūsu dalībvalstīs pilsoņi ir nobažījušies, un to arī apstiprina Eiropas parlamenta darbs. Parlaments cenšas uh, izdarīt spiedienu uz komisiju, lai tā rūpētos par cilvēku veselību, lai cilvēku veselība pēc iespējas vislabāk tiktu aizsargāta arī endokrīno disruptoru kontekstā. Mēs zinām, ka šis arguments ir ļoti sarežģīts. Uh, ir mm, grūti uz to skatīties viennozīmīgi un visu skatīt kopskatā uzreiz, un es saprotu, ko teica mani kolēģi. Proti, mūsu vidas piesārņojums te ir un par ūdeni, zemi, pārtiku, par lietām, ko mēs ikdienā izmantojam, priekšmetiem, kas ir mūsu ikdienas neatņem sastādaļa Tas viss iespējams ir tāds kā mīnēts lauks. Mēs līdz šim to uzskatījām par kaut ko drošu, bet arvien vairāk saprotam, cik daudz visā šajās lietās liepjas risks un īpaši attiecībā uz jaunākajām paudzēm. Tām ir jābūt mūsu prioritātei un tas, tam ir jābūt pamatam mūsu likumdošanas darbā. Šis diskusija panelis eh, raugās uz zinātnes lomu, uz to, kāda ir pašreizējā situācijā šajā ļoti sarežģītajā problēma jautājumā. Vēlos pievērsties otrajā panelī runājušajiem. Gribu uzzināt, kāda ir sabiedrības loma zinātniskajos pētījumos, jo pārāk bieži mēs esam pieredzējuši uh, kā privātās intereses var savā veidā ietekmēt politiskās eh, izvēles regulējot kādu jomu. Tātad mans jautājums ekspertiem ir šāds. Vai jūsuprāt valsts pētījumu loma būtu jāatbalsta vairāk, būtu jābūt vairāk valsts pasūtīt pie pētījumiem? Tā, un vai katrs pieņemtais lēmums tiešām balstās uz zinātniskiem pētījumiem, un te būtu jādomā arī par kolēģu īstenotajiem pārbaudēm. Jāiesaista vesela zinātniskā sabiedrība, lai nodrošinātu, ka nav nekādu mm, aspektu, kas palikuši neizskatīti. Es vēlētos atgriezties pie profesora uh, Manto Jānis sacīto par apvārsnes 2020 finansēšanu. Vai jūs varētu sniegt vairāk informācijas, kā jūs to vērtējat? Jo šis ir tieši šis labais priekšlikums, eh, kas mums būtu jāpapētīt. Tas ir labs projekts. Es varētu, vēlētos saņemt vairāk informācijas. Manuprāt, tas ir pareizais ceļš. Būtībā šis projekts izceļ tādu, uh, tādu zinātniskos pētījumus, kas nepamatosies uz uh, testiem ar uh, dzīvniekiem, kas varbūt ir viens no iemesliem, kāpēc zinātne šodien cilvēkiem tā nedarbojas. Priekšstādā ļoti interesanti dzirdēt šo regulējošo zinātni un akademisko zinātni. Tās ir divas tā kā atšķirīgas zinātnes joms, un es esmu ļoti priecīgs, ka šis jautājums viskanēs. Rožie kundze, lūdzu. Paldies! diskusijas nu diena ir ļoti interesants, arī ekspertu uzstāšanās ir ļoti vērtīgs, šis temats ir ļoti sarežģīts, grūti eh, atlasīt, eh, identificēt, kas ir cēlonis, kādām sakām, kas zinām. Taču man uh, ir iespējas, ka pēdējā uzstāšanās bija nepārprotam šai ziņā. Mums ir šaubas par mehānismiem, cik spēcīgi viens cēlonis ietekmē uh, sekas, taču nav šaubas par to, ka sekas ir. Kas ir vainīgs pie šādām sakām? Nu, šai ziņā mums, protams, ir jādara vēl daudz, jāfinansē eh, pētījumi, taču mm, mēs neesam pētnieki, mēs neesam zinātnieki. Mūsu loma ir pieņemt lēmumu. Un jo vairāk, jo sarežģītāks ir zinātniskais lauks, jo vairāk mums jāpievērš uzmanība uh, dažādiem viedokļiem, uh, rūpniecības nozara nodokļiem, viedokļiem. Un, uh, jo ietekmi tam ir milzīgi. Mēs nevaram slēpties aiz tā, ka lūk, šie pētījumi ļoti sarežģīti vai niansēti. Jo uh, reālā situācija tāda, kā tā ir, vai mums ir kādas skaidras vadlīnijas pieņemot savus lēmumus, mēs kā atbildīgie politiķi, jo tad, ja ir konsens, konsens par to, ka ir sekas, lai cik sarežģīts nebūtu cēlieni, mums savā rīcībā jāvadās, un es zinu, ka mēs tā darām, un arī komisija tā dara, definējot kriterijus, ir ar jāpamatojas uz piesardzības principu. Zinātniskie pētījumi mums ir ārkārtīgi būtiski, tie mums ļauj saprast, kas īsti notiek, taču nepavērsīsim pretējā virzienā likuma lemšanas mehānismu, jo ir principi un ir eh, par prioritāti jāizvirza sabiedrības veselība. Paldies! Liels paldies! Es domāju, mūsu eksperti, kas uzstājās, ir gatavi tagad atbildēt mūsu, uz jūsu jautājumiem. Man to vānīgi kungs lūdzu. Labi, vispirms paldies par jūsu jautājumiem. Atbildēšu uz tiem. Pirmais jautājums ataino acīm redzamo un loģisko apšaubīšanu. Cilvēkiem ir šaubas, jo viņas ir dažādas viedokļus. Zinātnieku sabiedrībā, kā jau tika teikts, katram no mums ir savs stāsts. Tas padaļai ir tā, taču padaļai tas tomēr tiek pārspīlēts zinātne attīstās pateicoties debatēm. Zinātne nevar attīstīties pateicoties mm, nebeidzamām debatēm. Ja jūs regulāri nodarbojaties ar zinātni, tad pētījumi ļauj zinātniski pamatot lēmumus, lai nonāktu pie secinājumu. Un šajā te ir runa par konsensu. Konsens nav vienbalsība, bet visu viedokļu saplūšana kopā. Ņemšana vērā. Pastāv konsens, ka endokrīnie disruptori ir problēma, ka tā ir problēma pat par sevi. Tā ir problēma, kas ir jāidentificē. Eiropas politika politikas veidotāji pieņem lēmumus, pamatoties uz, uz šo ķīmisko vielu identificēšanu. Taču kā es savā priekšlasījumā mēģināju izskaidrot, es runāju tikai pats par sevi, personīgi par sevi. Riska izvērtējums ļoti daudzās situācijās ir neizbēgams pašreizējās debates grozās ap jautājumu, cik, kad ir vajadzīgs riska izvērtējums, cik lielā mērā mums ir jāierobežo aizsardzības mērķis tātad. Un ja cilvēki tiek turpināti pakļaut, eh, ja viņi cilvēkus vēl vien turpina pakļaut endokriniem disruptoriem, tad jautājums, cik liels ir risks. Es neesmu epidemiologs, es tikai, es nepieskāros šim tematam, taču man atbilde, ieklausoties vairumā cilvēku, kas ir eh, lielāki eksperti tiešajos pētījumos ietekmēji uz cilvēku veselību tad, uh, maigi izsakoties, uh, mums varētu būt problēma vismaz attiecībā uz organismiem, kas attīstās. Nu, es domāju, ka mans draugs uh, Daniels uh, gan jau reaģēs. Un otrais jautājums rūpnieciskie pētījumi, akademiskā pētniecība, regulējošie, um, regulējošās jomas un zinātniskās jomas sazobe. Es domāju, ka šis jautājums norāda uz nepieciešamību, lai katrā Eiropas uh, konkursā uh, eh, pētījumu veikšanai, piemēram, apvārs 2020 kontekstā, bet negan še ir vajadzīgs regulējošais ietvārs ķīmisko vielu drošībai, rūpniecisku, rūpniecībā nodarbināto drošībai un arī vides eh, drošībai. Tātad visi šie aspekti ir jāņem vērā. Un te nav runa tikai par endokrīniem disruptoriem, taču uh, endokrīno disruptoru jomā šīs jomas jāņem vērā. Tas mums ļautu paredzēt pētījumus, ko finansē valsts, un uh, tos varētu izmantot regulējošai procesā. Es nedomāju, ka mums būtu jāignorē tie pētījumi, ko ir eh, veik, veikusi rūpniecība. Nopietnai rūpniecībai, teikšu atklāt, kā ir, nav vēlēšanās eh, nāk klajā ar viltus secinājumu. Protams, viņi var eh, kaut kā aizsargāt savas preces, par kuriem viņam ir zināms, ka ilgtermiņā tie ir kaitīgi. Es domāju, ka regulējošā zinātne ir līdzsvars starp uh, pētījumiem, ko veic uh, industrija un uh, pētījumiem, ko veic akadēmiskās aprindas un kas tiek finansēts no valsts. Es uh, šajā telpā nestāstīšu par uh, inovatīvo projektu, kurā es pats esmu partneris. Tur tiek apvienot molekulārā zinātne un toksikoloģija, lai nāktu klajā ar novatorisku uz mehānismu balstītu pieeju. Es varu iestāties par šādu pieeju, bet pastīsimies, kāds būs rezultāts. Nu, būtībā tiek iesaistīta visa Eiropa. To vada Leidenes universitāte, tas ir visaptverošs projekts, un, protams, tas neatiec tikai uz endokrīniem disruptoriem, tā ir tikai daļa no citiem aspektiem, kas tiek skatīti. Nu, došu iespēju izteikties citiem runātājiem. Jā, paldies, profesoru kungs. Profesor Dītrih vai endokrīnie disruptori ir problēma jautājums? Nu, labi, man vairs nav kur likties, būs vien jāatbild. Es ne nemēģināšu vērsties pret Alberto, pilnīgi apgāst viņa argumentus. Jautājums, vai mūsu viedokļi atšķirs, vai jums ir tikai tāds iespējas? Jūsu kolēģe Rozie kundze arī uzdev šo jautājumu. Kas varbūt visas tās zinātnes kontekstā ir palicis ārpus uzmanības loka, ka visi trīs runātāji būtībā runāja par vairāku lietu um, kopskatu, kvantitīviem aspektiem un potenci. Piemēram, tik runāts par šiem ceļiem un cik svarīgi šie ceļi ir attiecībā uz Uh, kvantitatīviem rādītājiem, kam drīkst uh, pakļaut uh, augli. Mans kolēģis runāja par vielu, kas um, nonāk nākošajā paudzē. Jūs zināt, ka daudzas miljoniem sieviešu ir uh, Eh, ārstētas, eh, nezinu precīzu skaitu, bet, nu, piemēram, 5% no visām sievietēm. Un eh, daudzas tomēr nav atstājuši mantojumā šo kaitīgo ietekmi no šīs vielas saviem bērniem. Un tad atbildot uz Roziekundzes jautājumu. Ja mēs paskatāmies 50 gadu vecā pagātnē, tad ASV tika veikts pētījums, to dēvē par megamausu pētījumu. Un jautājums bija, vai, vai uh, galda sāls ir kosmoģēnis. Es atvainojos pārtrauc runātāju priekšstādātājs, lūdzu runājiet mikrofonā. Nu, es mēģināju runāt ar cilvēkiem, saka Dītri kungs. Pētījumā tik secināts, ka galda sāls ir kosmoģēniski. Tātad pamatojoties uz uh, bīstamības aspektu, tad mums būtu jāsaka, nu, aizliegsim galda uh, sāli. Bet uh, uh šodien šādas pētījumus mēs neveiktu. Uh, šodien galvenais ir kā noteikti uh, dēvas, kas nav kaitīgas, Bet eh, tā tad uh, eh, risinājums ir kvantitatīva pieeja. Mans kolēģis Mārtiņš runāja par eh, apkopotajiem uh, uh, izraisītājiem, un te ir runa par sintētiskajām ķīmiskajām vielām, un hormoni patiesībā mums liek uzdot jautājumu, cik lielā mērā mēs drīkstam pārsniegt uh, minimālo rādītāju un kad tas rada risku apdraudējumu hormoniem. Uh, Mūsu bērni, mani bērni katru dienu tiek pakļaut kancerogēno vielu ietekmē, um, vai tas būtu riekstos, vai gaļā, vai citā pārtika. Taču ir kāds līmenis, ko mēs pieņemam par sociāli ekonomiski pieņemam. Ja mēs to pārsniedzam šo līmeni, tad jābūt regulējumam, kas mums ļauj šos uh, produktus izņemt no tirgus. Un nevēl mans kolēģis teica, ka mums ir jāpanāk harmonizācija. Jā, tā ir, bet tas būtu jātiecina uz visām saliktēm vielām. Jāsacina, kāds ir reālais risks, kāda ir īstenā situācija. Es personīgi uzskatu, ka fokusējoties uz pavisam nedaudzām sintētiskām vielām, mēs raugāmies uz koku, nemanot mēžu. Jā, ir tāds vielas, kas tiešām var ietekmēt smagu veselību, tāpēc es saku Albertam, epidemioloģiskajos pētījumos mums, mēs esam saskāršies ar problēmām. M mēs uzskatām, ka uh, izmaiņas ir izraisījusi, piemēram, cukurs, uh, Un ļoti daudz cilvēki eh, par daudz chlorīnu lieto uzturā, un tāpēc ir problēma. Paldies, priekšsēdētājs. Eh, Paldies, vai mums ir eh, vēl uh, Mārtiņas kundze, vai viņa vēl ir tiešsaistē? Jā. Šķiet, ka jūs vēlējāties rēģēt, un vēlreiz lūkšu jūs runāt lēnāk. Es eh, piekrītu pārējiem panēļā locekļiem. Šķiet, ka mēs varam piekrist visi, ka pastāv sabiedrības veselības apdraudējums un nav tādas vienas atbildes, kas ļautu šīs problēmas atrisināt. Mēs nevaram arī pateikt, vai vainojums ir tikai ķīmiskās vielas. Vēlēju runā, vēlējos runāt par DS un arī par eh, dozējumu. Uzskatu, ka arī eh, šeit laika aspekts ir ļoti svarīgs. Ja es eh, atceros pareizi, tad ir diezgan strīdīga situācija. Ja runa par DES, tad sievietēm bieži vien radās problēmas, ja, ja deva bija zemāka, bet šī deva tika uzņemta daudz agrīnākā grūtniecības stadijā. Un šķiet, ka šādā gadījumā ietekme atšķiras. Tātad šeit ir jādomā arī par laika aspektu, ne tikai par eh, dozām. Ja ir runa par atšķirībām, tad ir eh, jādomā, vai mūsu zināšanas ir pilnīgas. Uh, ir jādomā par um, ķīmisko vielu um, ietekmi uz aptaukošanos un arī uz uh, to izplatību. Mēs, uh, kā zinātnieki, varam konstatēt dažādas sakas, ko iespējams pat uh, nebijām paredzējuši. Tāpat arī ķīmiskās vielas ir atrodamas daudzās un dažādās vietās, un um, šeit varbūt dažādi piemēri. Uh, Pavisam nesen Lielbritānijā mm, nedēļas nogalē tika runāts par a, plastmasas mikrodaļiņām, kas ir atrodamas mm, ceramajā ūdenī, ko pārdod plastmasas pudelēs. Tas a, nozīmē, ka mūsu zināšanas nu dien nav pilnīgas. Tagad es varu sākt atbildēt uz jautājumu par piesardzības principu. Pastāv ļoti daudz dažādu definīciju piesardzības principām, bet a, lielākajā daļā no šīm definīcijām tiks uh, um, pieminēts, ka ir jāievēro samērīguma un uh, izmaksu uh, racionalitātes princips. Šeit nav runa par zinātniekiem. Uzskatu, ko šos lēmumus vajadzētu pieņemt politiķiem. Vēlējos runāt arī par pētniecību un finansēšanu. Manuprāt, tas ir svarīgi. Es noteikti nevērsīšos pret lielāku valsts finansējumu. Ja tas savukārt varētu ietekmēt regulējumu, tad tas būtu tikai apsveicami. Privātās intereses. Uzskatu, ka mēs varam daudz ko mācīties no um, medikamentiem, kas balstās uz dažādiem pierādījumiem. Protams, ir jādomā arī par interešu konfliktiem, kas ir sastopami farmācijas sektorā. Uh, Šķiet, ka jau ir eh, jūtama zinām kustība. Mēs varam konstatēt, ka ir jāpastiprina un ir jāpiemēro dažādas eh, kontrols metodas attiecībā uz ķīmisko vielu ietekmi uz veselību. Es ceru, ka esmu atbildējusi uz eh, lielāko daļu no jautājumiem. Lielas paldies Londonai! Es redzu, ka profesors Dītriks vēlas rēģēt. Pavisam īsi. Nē, nevēlos komentēt kolēģis Martins teikto. Jūs uzdevāt jautājumu, kāda ir situācija attiecībā uz akadēmisko pētniecību un regulējošo pētniecību. Es vēlējos atbildēt uz šo jautājumu. Man pašlaik ir radies iespējas, ka mūsu rīcībā ir pietiekami instrumenti, lai mēs varētu virzīties uz priekšu šo um, komponentu regulēšanā. Tas attiecas uz šo regulējošo pusi. Ja mums nebūtu šādu rīku, tad mēs varētu runāt par nenoteiktību, bet tas ļautu mums virzīties uz priekšu. Ja runa par uh, akadēmisko zinātni, tad šī joma ir pilnīgi cita. Mēs uh, Vēlamies eh, pētīt jautājumus, neskatoties uz to, vai tie varētu ietekmēt likumdošanu. Uzskatu, ka to mums vajadzētu nošķirt. Mēs vēlētos novērst to, ka Eiropas parlamenta deputāti uh, dzīvotu uh, ar uh, tādu domu, ka uh, zinātnisko pētījumu trūkst un ka mums nav datu. Tā nebūtu nav. Datu ir gana daudz, gan šeit Eiropā, gan arī ASV. Šeit es varu runāt par TOKS programmu, par uh, dažādām citām programmām, ka, kas tiek gatavotas uh, pārīgas administrācijā ASV. Visi šie pētījumi ir milzīgi un datu daudzums arī ir ļoti liels. Tāpat arī mūsu rīcībā ir instrumenti. Ja ir runa par tādiem pavisam specifiskiem eh, sastarpējās sasaiknes eh, punktiem attiecībā uz vairogu dziedzeri, eh, varbūt mums būtu vajadzīgs mazliet vairāk pētījumu, bet tas nebūtu mums netraucē runāt par vairogu dziedzeri. Tāpēc nedzīvojiet pārliecībā, ka zinātnisko pētījumu trūkst. Lielas paldies profesoram! Mums ir radusies tāda problēma, ka mums ir jārisina, piemēram, Monsanto dokumentu jautājumi, un tad mums nav tādas pārliecības, ka arī regulējošā pusē viss ir kārtībā un nav pieļauts nekādas kļūdas. Ah, ok. Man Bernārds. Jū... Bernārs kundze, jūs piedalījāties pirmajā panelī, bet uh, domāju, ka arī jums ir jādod iespēja rēģēt. Jā, ir ļoti daudz, eh, ko es vēlētos komentēt, taču likšu uzsvaru tikai uz vienu. Dītrihkungs, šķiet, ka jūs nesaprotat, eh, kāpēc BPA tiek uzskatīts par uztraucošu vielu. Domāju, ka tas ir ļoti labs piemērs, eh, kas var parādīt, ka vienprātība pastāv. Šajos gadījumos ir runa par dalībvalstu komiteju, par īpašu komiteju, kurā tiekas eksperti no visas Eiropas Savienības, un viņiem ir vienprātīgi jāpieņem lēmums, vai šī viela ir bīstama vai nē, un attiecībā uz bisfenolu A viņi vienojās vienprātīgi. Tātad te nu, ir runa ne tikai par bisfenolu A, tātad ir runa par tā ietekmi uz reproduktīvajām funkcijām, tas ir ietekmē arī atmiņu, mācīšanās spējas un var izraisīt otrā tipa diabētu. Daudz citas interesantas lietas, lietas arī šeit parādās. Paldies! Very well, thank you. Prof. Labi, profesors Mantovani. Uh, if I may uh, copy and paste. Vēlētos eh, šeit jau atkārtot, ko iepriekš minēju. Es eh, atsaucos uz Daniela teikto. Mēs eh, nevaram vienoties par daudziem punktiem, bet toties esam vienisprātis par pāris svarīgām lietām. Mums vajadzētu izvairīties no visas sarežģīšanas ir ļoti daudz iespēju visu pielāgot. Tāpat arī ir ļoti daudz uh, iespēju nekavēties ar lēmumiem, kas ļautu aizsargāt vīdi un uh, cilvēku veselību. Es domāju, ka to varētu droši teikt, un mēs varam arī šeit balstīties uz zinātniskiem argumentiem. Tātad mēs nevaram kavēties ar uh, lēmumu par to, ka ir vajadzīgi tālāk pētījumi. Jā, mums vēl ir atlicis mazliet laika, un jautājums tagad varēs uzdot klausītāji. Uz, došu iespēju izteikties trīs cilvēkiem. Lūk, pirmais jautājums. Vēl kāds jautājums? Trīs iespējas jums ir. Pirmais. Vai jums ir arī kādi citi, kas vēlas uzdot jautājumus? Nē, lūdzu. Lūdzu, iepazīstiniet ar sevi. Es eh, diezgan bezcerīgi mēģinu sastrādāties ar NVO, Šis pielikums par kritērijiem, kā jau norādīja profesors, ir ārkārtīgi nozīmīgs, un, diemžēl, tas tiek atstāts novārtā. Komisijai un parlamentam un arī varbūt eka aģentūrai vajadzētu to ņemt vērā. Te ir runa par to, ka tiek minēts, ka industrijas regulējošie testi nebūtu sistemātiski jāpārbauda, tāpēc, ka sistemātiskas pārbaudas ir zinātniska metode. Uh, un te ir runa par pirmo instanci, kas um, ir obligāti jāveic, jo visi zinātniskie dati ir jāizvērtē, pirms tie tiek izmantoti zinātniski zinātniskos pētījumos. Domāju, ka šo problēmu vajadzētu atrisināt. Professors, do you want to... Profesori, vai jūs vēlaties atbildēt? Jums vajadzētu atbildēt, tāpēc, ka tika uzdots jautājums. <laughs> Is that, is that me you are addressing? Okay, thank you. Jūs vēršaties pie manis. Šķiet, ka jūs esat vienīgā profesori, kas dzirdēja jautājumu, jo pārējie zinātnieki bija aizņemti ar ko citu. Uh, es varētu rēģēt uz uh, sistemātisko pārbaužu komentāru. Es īsti nezinu, vai es eh, sapratu to, ko teica runātājs. Varbūt viņš eh, runāja par to, ka daži no datiem nav publiski pieejami. Jā, protams, tā ir problēma. Un, eh, ja ir runa par zinātnisko literatūru, tad vēl ar vienu daudzi dati ir pieejami tikai par maksu. Ja runa par industrijas ģenerētajiem datiem, tie arī nav publiski pieejami. Uzskatu, ka caursmības labā to vajadzētu pārskatīt un šiem datiem būtu jābūt pieejamiem. Šādā veidā mēs varētu dalīties ar pieejamo informāciju, kam savukārt varētu būt nozīmīga ietekme uz sabiedrību. So much. Paldies! Lielas paldies visiem! Līdz ar to šī ļoti interesantā diskusija arī būs beigusies. Es vēlētos pateikties visiem dalībniekiem, Eiropas parlamenta deputātiem, protams, arī liels paldies eh, godājumiem ekspertiem. Paldies, eh, ka ievērojāt visus noteikumus. Eh, lūgumraksti par endokrīnajiem disruptoriem norāda, ka Sabiedrība ir uztraukusies par šo vielu ietekmi uz viņu veselību. Mums vajadzētu likt uzsvaru uz zinātniskiem pētījumiem, kas ļautu mums novērst endokrīno disruptoru ietekmi uz veselību un vīdi. Jūs zināt, ka Eiropas parlaments un arī Eiropas parlamentā komitejas bija un arī ir vadošais spēks Eiropas Savienības struktūrās, kas mēģina izdarīt spiedienu uz Eiropas komisiju, uh, lai tā izstrādātu kritērijas endokrīnajiem disruptoriem. Vajadzētu, piemēram, domāt par tādām vielām kā bentazons, kurai arī piemīt endokrīnās sistēmas traucējošas īpatnības. Es gribētu komentēt jūsu teikto ar tādu nelielu humoristisku piezīmi. Jūs teicāt, ka jums vajadzētu mūs dzirdēt, un jūs savukārt uzklausīsiet mūs. Bet eh, jūs arī teicāt, ka jums ir dažāds viedoklis, eh, kā zinātniekiem, un atbildība ir eh, savukārt gulstas uz jums. Liels paldies jums par to! Komisijai vēlētos norādīt ko tādu, kas varbūt nemaz nesaistās ar humoru. Es patiešām ļoti augstu novērtētu, ka jūsu pieeja šajos jautājumos nebūtu tik paštaisna un uh, norādoša. Šī mandāta laikā ir izteikts pārmetums Eiropas komisijai 2016. gadā Un uh, tas attiecās tieši uz endokrinās sistēmas disruptoriem. Nākamo reizi mēs noteikti vērtēsim, ko komisija ir paveikusi. Es domāju, ka jums vajadzētu ņemt vērā šo vienu konkrēto faktu. Tik divas galvenās grupas neatbalstīja šo priekšlikumu par komisijas atstādināšanu. Nākamreiz iespējams būs savādāk. Lielas paldies par dalību, lai visiem jauka diena!